erste da? Göran Cislik, jā. Madām un Herren, liebe kolēģi. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu sēdē. Kā vienmēr, visi jau ir ieradušies, lai mēs varam arī laicīgi sākt darbu. Runājot par darbu kārtību, gribētu vēl norādīt, ka saskaņojot ar iesaistītiem referentiem. Mēs esam samainījuši 20. un 21. punktu. Tas ir trešdien. 20. un 21. punkts tiek samainīti. Ja neviens neiebilst, tad tā tas ir arī nolemts. Visā citādi e, neviens nav ieteicis neko grozīt ar kārtībā. Grib norādīt vienīgi uz to, ka e, to vajadzētu pateikt arī tiem kolēģiem, kas vēl nav ieradušies, lai viņi runājot ņemtu vērā ka mums ir garš darbkārtības saraksts, tātad uh, jāizsakās īsi. Vispirms trešais punkts - lietotās kodoldegvielas un radioaktīvu atkritumu apsaimniekošana. Uh, Romāna Jordāna Cizelī ir referente, un uh, viņai arī došu pirmie vārdu. Lūdzu. Hvala lijepa, predsjednik. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es izteikšos īsi kā jūs arī aicinājāt to darīt. Un vispirms gribētu izteikt dažas vispārīgas piezīmes un tad izskaidrot grozījumus. Pagājuši nedēļ mums bija sanāksme ar ēnu referentiem un tika uzdoti pāris jautājumi un arī viens principāls jautājums, vai šo ziņojumu nevarētu uh, atlikt un skatīt vēlākā laikā, tieši Japānas zemestrīces dēļ. Es vēlreiz to rūpīgi izlasīju un izskatīju un neredzu nekādu iemeslu šo ziņojumu atlikt uz vēlāku laiku. Es domāju, ka tagad ir īstais laiks reaģēt un turpināt mūsu darbu. Otrā lieta, arī tāda vispārīga Eiropas parlamenta dalība konsultāciju procedūrā, un es, protams, arī uzdevu jautājumu par to, vai mūsu atzinums eh, tiks ņemts vērā, un eh, tikko mana asistente mani informēja, ka Tikko saņēmām Eiropas komisijas atbildi. Laslo Koblingers, kas ir ģenerāldirektora vietnieks Ungārijas regulējošajā iestādē, arī šodien ir ieradies un viņš padomē ir atbildīgs par šo direktīvu, un man ir prieks, ka viņš šodien ir iedies šeit pie mums un varēs iesaistīties diskusijās. Protams, ka ir svarīgi, lai parlaments sadarbotos labi ar padomi. Tagad par grozījumiem. Es mēģināju šo direktīvu vēl stiprināt ar mūsu grozījumiem. Mums uh, ir piedāvāti daži saturiski grozījumi, tos arī uzskaitīšu. Tātad Šeit tiek. Uh, te, tiek ieviests uh, atgriezeniskuma princips, uh, tātad, lai būtu šie atkritumi atgūstami. Tādējādi mēs reaģējam uz iedzīvotāju bažām, jo iedzīvotājiem ļoti svarīgi ir, lai būtu laba kontrola šajās lietās. Un otrs aspekts ir finanšu līdzekļi, Tātad eh, prasības pēc finansējuma šeit būtu jāformulē striktāk. Eh, piesārņotājs maksā princips šeit ir jāizmanto un ir arī eh, jāizpēta, kādas varētu būt izmaksas, ir jāveic stingras kontrols un jāsniedz ziņojumi komisijai. Finanšu līdzekļiem vajadzētu būt neatkarīgiem no tirgus dalībniekiem un no politiskajām iespējām, un tāpēc mēs prasām arī Nacionālo parlamentu iesaisti kā kontrols uh, institūcija iesaisti šajā procesā. Komisijas priekšlikums par uh, sadarbību ir ļoti labs, un mēs vēlamies ar grozījumu novērst to, ka reģionālās iniciatīvas tiktu izmantotas kā iegansts, uh, lai vilcinātos pieņemot lēmumus. Tad eh, runājot par radioaktīvo materiālu transportēšanu ārpus Eiropas Savienības, zināmā mērā tas būtu jāatļauj, par to jau uh, pastāv direktīva, tātad direktīva par radioaktīvo materiālu transportēšanu ārpus Eiropas Savienības un uh, ēnu referentu sanāksmē mēs konstatējām, ka Mēs ļoti daudz runājam par eksportu, bet nerunājam par radioaktīvo materiālu importu. Un uh, atsaucoties uz atbilstošo direktīvu, mēs atrisinājām arī šo problēmu. Tad vēl ir zināmas prasības attiecībā uz caurskatāmību. Caurskatāmība ir eh, jānodrošina arī runājot par atļaujas sniedzēju, tātad ne tikai likumdevēja jomā, bet arī licences saņēmējam ir jārūpējas par caurskatāmību. Sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju, eh, tiesības to iegūt, bet, protams, ka Arī šeit jāuzklājas eksperti. Tad šī te drošības informācija, to mēs uztvērām nopietni, bet nedaudz mainījām secību. Definīcijās mēs iekļāvām dažus punktus, citus savukārt atsevišķos pantos. Tātad eh, drošības informācijas punktu mēs neizsvietrojām, bet sadalījām to pa daļām un iekļāvām citur, eh, citās teksta daļās. Šeit eh, arī iekļāvām principu par viszemāko sasniedzamo vērtību, tātad, lai pēc iespējas mazāk radioaktīvo atkritumu tiktu radīti. Tas nozīmē, ka uh, jau uh, radot šos atkritumus ir jāīsteno šis te piesardzības princips, ka uh, jāmēģina samazināt to apjoms līdz minimumam. Tātad, runājot par darba spēku, nav pietiekama tikai izglītība, apmācība un zināmas prasmes. Mums uh, ir vajadzīgs personāls arī pētniecības un attīstības jomā. Atļaujas uh, saņēmējiem uh, ir arī jāsniedz regulāri ziņojumi iestādēm un sabiedrībai, kā jau iepriekš minēju, nacionālajās programmās ir uh, jārada skaidra klasifikācija uh, radioaktīvajiem atkritumiem. Tātad gribētu vēl dažus grozījumus pievienot šim ziņojumam, piemēram, uh, par to, ka mēs vēlamies skaidru dalījumu starp to, kas uh, ir direktīvā par kododrošību un kas jāiekļauj šajā direktīvā. Nevajadzētu atstāt kaut kādus baltos plankumus un arī Dalībvalstīm būs uh, regulāri jāatjaunina savas programmas, ņemot vērā citu valstu un starptautisko organizāciju pieredzi. Un to gribētu šeit vēl arī iekļaut. Un arī prasību nacionālajās programmās Uh, paredzēt arī personu un institūciju atbildību, to skaidri definējot. Tik tālu par grozījumiem, tos var iesniegt līdz pirmdienai, līdz rītdienas 12. Tad līdz otrdienai 12. Uh, jūs esat saņēmuši arī manu ziņojumu kopā ar informāciju. Tātad grozījums var iesniegt līdz rītdienas 12. Un mums tiešām bija pietiekam daudz laika, lai sagatavot šos grozījumus, bija vairāk kā trīs nedēļas laika. Un kopā ar ēnu referentiem es centīšos izstrādāt pēc iespējas vairāk kompromisus. Paldies! Un vispirms došu vārdu Holas kundzē, lūdzu. Thank you. Um, Thank you, Mr. President. Paldies, paldies priekšsādātāja kungs un gribētu pateikties arī referentei. Es tiešām piekrītu lielai daļai no tā, ko referenti piedāvā savos grozījumos. Īpaši iepriecināt esmu redzēt to, ko viņi saka par caurskatāmību un sabiedrības iesaisti un piesārņotais maksā principu un arī par striktām prasībām attiecībā uz finansējumu un par to, ka nevajadzētu neko atklā, atstāt uh, neiekļautu. Un mums noteikti jāiekļauj arī šeit runa par uh, militāriem atkritumiem, kas noteikti ir tikpat kaitīgi. Galvenā lieta, ko gribētu uh, minēt grozījumu veidā, ir tas, ka ir jānodrošina, lai dalību valstīm būtu citas iespējas papildus eh, eh, šādai te ģeoloģiskai atkrituma apglabāšanai, jo tad atkritumi vairs nav atgūstami. Ir zināms atbalsts, protams, šādai apglabāšanai diskusijas vēl nav beigušās. Dažas dalība valsts negrib iet pa šo ceļu, turpinās pētījumi par to, un eh, šobrīd mēs jo īpaši apzināmies uh, cik šie drošības jautājumi varētu būt uh, sarežģīti, pat sarežģītāk nekā mēs sākotnēji domājām. Tātad uh, tās izmaiņas, ko es gribētu piedāvāt, ir uh, definēt galīgo apglabāšanu, lai dalībvalstīm būtu jānāk klajā ar priekšlapiem par uh, uzglabāšanu vai galīgo apglabāšanu. Un šo te galīgo apglabāšanu vajadzētu definēt kā uh, Uh, radioaktīvo atkritumu uh, uzglabāšanu vietā, uh, kurā nav domāts tos atkal atgūt, bet kur tos būtu iespējams tomēr atgūt, jo šobrīd tas tā skaidri nav precizēts. Un saistībā ar to gribētu piedāvāt arī uh, da darbības beigu klauzulu, jeb sunset klauzu šajā likumdošanā, jo dalību valstīm ir jānāk klajā ar ziņojumiem izvērtējot savas programmas pēc desmit gadiem, un tad komisija izvērtēs, ko dalībvalsts ir darījušas. Ja mēs teiktu, ka tas būtu spēkā tikai 15 gadus, tad mums būtu iespēja pārskatīt, pārdomāt uh, un ņemt vērā jaunākos zinātniskos pētījumus. Un uh, Tātad tas būtu pēdējais variants ģeoloģiskā veidā apglabāt radioaktīvos atkritumus. Es domāju, ka gudrāk būtu uh, tomēr saglabāt arī šādu galīgās apglabāšanas uh, iespēju, bet nevajadzētu uzstāt, lai dalībvalsts izvēl šo iespēju. Es tiešām piekrītu referentei, ka pagaidu uzglabāšana nav apmierinoša. Uh, Dalību valstīm ir jārisina arī šis galīgais risinājums attiecībā uz radioaktīviem atkritumiem. Un uh, es patiesībā iesniegšu grozījumu, lai panāktu, ka šie atkritumi vienkārši uh, nemētājas kaut kur bez pieņemt lēmumu par to, kas ar šiem atkritumiem būtu jādara. Un visbeidzot, par uh, atkritumu eksportu vai transportu, es domāju, ka ir saprātīgi, ka dalībvalstīm vajadzētu vienoties par kaut kādu kaut kādas vietas kopīgu apsaimniekošanu vai kaut kādu vienošanos vajadzētu slēgt starp dalībvalstīm, bet es nedomāju, ka ir uh, piemērot, ka mēs atļaujam eksportu no Eiropas Savienības, jo mēs taču nevaram kontrolēt, kā šie atkritumi tiek uzglabāti vai apsaimniekot, tad, kad tie ir atstājuši ES teritoriju. Eiropas Savienībā mēs to varam kontrolēt, bet mēs nedrīkstētu šādus atkritumus sūtīt uz vietām, kur nezināsim, kas ar tiem notiks. Paldies. Paldies, tagad Tosnovska kungs. Děkuji, pane předsedo. Já bych... Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pateikties referentei diskusijas pat laban vēl nav vienkāršas. Un tajā pašā laikā tās ir nozīmīgas, lai uh, vienotos par Eiropas noteikumiem. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka ir, uh, ir bijusi iespēja formulēt dokumentu un uh, pievērsties sadarbībai starp dalību valstīm, kā arī uh, galējās apglabāšanas uh, iespēju kopēju izmantošanu. Vai arī tādos ļoti precīzos uh, gadījumos uh, izmantotās degvielas, degvielas eksports. Bet tajā pašā laikā jābūt iespējai garantēt to, ka ir pilnīgi dokumentu uh, pakete par uh, šo izmantoto degvielas daudzumu izmantojumu. Es domāju, ka uh, referenti ļoti labi ir aptvērusi to, lai tehniskās uh, risināšanas iespējas nebūtu pārāk sarežģītas tādas, kādas tagad jau uh, ir pieejams, un lai uh, neradītu arī pārāk sarežģītus administratīvos uh, procesus, ir uh, jāatrod tāds vienkāršāks risinājums, jo pārāk sarežģīts. Uh, administratīvs process var negatīvi ietekmēt caurskatāmību un sabiedrības informēšanu. Tātad, ja pārāk komplekss ir šis process, tad dažkārt zaudē kopskatu. Kā radioaktīvie atkritumi tiek izmantot, un šis jautājums ir ļoti nozīmīgs Eiropas pilsoņiem, iedzīvotājiem. Uh, Es domāju, ka diskusijas varbūt būs sarežģītas, bijuši sarežģītas, bet tas dod iespēju uzlabot ziņojumu, un mūsu politiskās grupas vārdā var teikt, ka daži aspekti ir ļoti labi atrisināti. Paldies! Danke. Paldies! Tagad Hercogs kundze. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr! A múlt heti parlamenti vita... Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā diskusijas parlamentā parādīja, ka mūsu viedoklis par kodolenerģētiku pārsniedz politisko pārtīju robežas un atšķirīgu politisko grupu nostāju. Ir jāatcerās, ka viedoklis katrā politiskajā grupā var būt atšķirīgs, bet mēs varam panākt vienošanos vismaz starp divām lielākajām grupām. Attiecībā uz kodola atkritumu apsaimniekošanu mums ir jāvirzās uz priekšu. Mēs akceptējam šo ideju, ko virza uz priekšu komis, e, padome. Es vēlētos pateikties padomē par sadarbību, jo te ir runa par Eiratomu līgumu un par direktīvu, kas ir pieņemta saskaņā ar šo līgumu. Tādējādi padomēji ne tikai vajadzēja vest ar mums sarunas, bet vajadzēja izskatīt arī dokumentus, pie kuriem eh, parlaments strādā. Padomas pārstāvis ir šeit klāt, un tā ir ļoti laba norāde, ka šīs diskusijas ir patiešām aktīvas. Mēs uzskatām, ka ir eh, jāņem vērā sekojošas prasības. Pirmkārtām tās ir finanšu prasības. Finanšu jautājumi ir jādetalizē, tie ir jā, tiem ir jābūt daudz precīzākiem. Tāpat arī būtu jādomā par pārskatīšanas iespējām un par zinātnisko pētniecību nākotnē. Tāpat arī ir jādomā par to, lai sabiedrība šo koncepciju atzītu. Tieši par šiem jautājumiem arī ir iesniegti grozījumi, un noteikti mēs saņemsim arī vairāk šādu grozījumu. Mēs aicinām arī sadarbību starp visām dalībvalstīm. Es eh, tagad eh, pieskaršos dažiem jautājumiem, kurus jau daļēji apskatīja daži kolēģi. Pirmais ir eh, drošības čaulus jautājums. Tad, kad tika gatavots jautājums par kodola drošību, tad tā kā kodola drošības direktīva tika pieņemta pavisam nesen, šie jautājumi ir jāizteno praksē. Kodola atkritumu drošības jautājumi ir noteikti jāņem vērā. Šajā gadījumā ir jāņem vērā izmaiņas pēc stresa pārbaudēm būs jāgroza arī kodola drošības direktīva. Tāpat ir jāņem vērā, ka tad šie pāntī, kas attiecas uz eh, kodola atkritumu apsaimniekošanu, būs jāiekļauj arī kodola drošības direktīvā šī kododrošības direktīva būs jāpārskata jebkurā gadījumā. Stresa pārbaužu dēļ tieši tāpēc varbūt arī šos punktus vajadzētu pārskatīt vēlāk, pārskatot šo direktīvu. Noteikti tiks iesniegts daudz grozījumu, un mēs centīsimies atlasīt labākos no grozījumiem. Tagad eh, kodola atkrituma apsaimniekošana. Tas arī ir ļoti svarīgs punkts, un mēs noteikti iesniegsim grozījumus. Jebkurš, kurš apņemās apsaimniekot kodola atkritumus, nedrīkst kļūt par monopolu, lai ierobežotu brīvu eh, tirgus eh, darbību. Pirmais, mums ir jānodrošina, lai apsaimniekotāji, kas apsaimnieko kodola atkritumus, varētu noteikt eh, atkritumu daudzumu. Šeit ir runa par tādiem atkritumiem, kuriem ir zemes radioaktivitātes līmenis. Tiklīdz kāds apsaimniekotājs ķeras klāt pie kodola atkritumiem, viņš vēlas, lai šie apsaimniekotie apjomi būtu pēc iespējas lielāki, jo tas ir izdevīgi uzņēmēji darbībai. Bet mēs vēlamies, lai šis daudzums pēc ies, būtu pēc iespējas mazāks, jo tādējādi mēs varētu uzlabot drošību. Rīt mēs iesniegsim attiecīgu grozījumu. Nākamais jaunpienācējs tirgū nekādā gadījumā nedrīkstētu diskriminēt. Ja kāds nodarbojas ar kodola enerģijas ražošanu, tad ir jānodrošina, lai šādiem operatoriem būtu piekļuve visām iespējamām iekārtām tirgū. Imports un eksports ir jāskata tieši šādā gaismā. Mēs arī uzskatām, ka ierobežojumi eksportam ir jautājums, kas varētu dot tiesības uz monopolu, un tieši tāpēc mēs nevēlamies to atbalstīt. Mēs uzskatām, ka pasaulē ir ļoti maz kodola atkritumu apsaimniekošanas projektu. Mēs domājam, ka drīzumā tas mainīsies, tieši tāpēc mēs nevēlamies izslēgt no šī tirgus jaunpienācējus. Importu ziņā mēs esam ļoti pieļāvīgi. Saskaņā ar direktīvu jebkurš var sākt ražot kodola enerģiju, un tas noteikti neveicina sabiedrības izpratni par kodola drošību. Šādus grozījumus mēs iesniegsim mūsu grupas vārdā, un šķiet, ka mēs piekrītam vairāk padomei un referentei, nevis sākotnējiem komisijas priekšlikumam. Es vēlētos norādīt, ka mums noteikti ir jārīkojas laicīgi. Ja mēs paskatāmies uz parlamenta ziņojuma ietekmi, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs šo ziņojumu apstiprinātu pirms padomas tikšanās, lai padomu varētu to ņemt vērā. Paldies! Mans priekšlikums ir, lai mēs tagad divas minūtes noteikti kā runas laiku visādi citādi nespēsim tālāk izskatīt darbu kārtību. Tagad Bütikofer kungs nākošais runātājs. Priekšstādātāja kungs, nu es nedomāju, ka divās minūtēs varēšu iekļauties. Un es nedomāju, ka tas tagad arī tā ir īsti pareizi. Bet tikai Ferkungs, tikai lai paskaidrot, es tagad atļauju nedaudz ilgāk, jo tie bija ēnu referenti. Tagad būs nedaudz sarežģītāk, bet, nu, ja katrs mēģinās, nu, nedaudz ieturēt laiku, tad mēs uh, spēsim. Es mēģināšu saīsināt. Nu, tad visus slavinājumus atmetīšu un um, izteikšu tikai kritiskās piezīmes. Un tagad jūs esat par to atbildīgs. Pirmkārt, definīcija. Kas ir uh, kodola atkritumi? Mūsu skatījumā paredzētā definīcija ir pārāk uh, nenoteikta. Bija garas diskusijas, cik uh, plašs eh, tāds iespējams eh, tehnisks risinājums nākotnē ir iespējams, jeb ir jāsaka tikai, ka nākotnes eh, izmantošana ir vērtēta vai plānota vai domāta. Manuprāt, tie ir visi tādi nenoteikti. Nu, iedomāti, tas ir ļoti daudz, ja es esmu tāds radošs, tad var daudz ko iedomāties, kas nākotnē varētu būt izdarīts. Un līdz ar to nākotnē es būtu apgājis uh, šo kodola atkrituma definīciju. Tas nav īsti labi. Bez tam uh, nedomāju, ka urāns un urāna ieguves atkritumu būtu jāizslēdz. No šīs definīcijas ir arī kodola atkritumi, kas rodas uh, ar reto, uh, reto uh, ieguvju iegūšanai, un arī nav visas no redzams materiāla ieguvē un arī atkritumi no uh, kalnrūpniecības. Otrkārt, tas, kas šeit teikts par eksportu, tas, man liekas, ir īpaši, jo tieši tagad tika runāts par ierobežojumiem, ka tiks radīti monopoli. Ja tiks eksporta ierobežojumi radīti, un tajā pašā laikā tie būs tik nenoteikti, tad rada, nu, tādas nedrošības zonas. Uh, Visi uh, pazīst vārdu majaks Krievijā. Nu, jāpraugās tikai uz majaku Krievijā, un tad jā. Uh, tad visi redzēs, kādas, eh, kāda riski ir saistīta ar kodu atkritumu, ar, ar eksportu uz Krieviju. Un visiem, man liekas, viss ir viensprāts, ka tie kodola atkritumi, ko mēs šeit uh, Eh, Eiropas Savienībā saražojam, tad Eiropas Savienībā viņam arī ir jāpaliek. Nu, ja nu ne pat tajā valstī, kur tie ražoti. Oettinger kungs sākotnēji teica, ka viņš grib eksportu novērst, un tas bija viens no centrālajiem punktiem, ar kuriem komisija sāk strādāt. Un, manuprāt, tas bija uh, atbildīgi un gudri, un uh, man liekas, ka žēl, ka tagad šeit komitejā mēģina uh, atkrist uh, vecajā parāgo, darbības parāgā. Un pēdējais punkts priekšsētā kungs. Arī uh, man ir sarežģīti pieņemt uh, šo definīciju par atgriežamību. Asa uh, gadījumā Vācijā ir skaidrs, cik uh, ļoti nozīmīgs ir šis princips. Un ja tomēr tiek pieļauts tas, ka kodola, uh, kodola atkrituma depozīcija, depo, eh, eh, jeb uzglabāšanas eh, tiek veidots pēc atvērta principa, tad daudz, kas ir noglabāts, piemēram, asa glabātuvā, ir jāpārstrādā, un tas ir saistīts ar ļoti augstām izmaksām, un tas nav īpaši saprātīgi. Daži punkti ir ļoti pozitīvi, piemēram, uh, piesārņotājs maksā princips vai arī uh, militāro atkritumu iekļaušanu. Tomēr ir daži punkti, kuros mēs domājam, ka šeit uh, neatbilst nepieciešamajam tie kritēriji, kādus Oettinger kungs uh, piedāvāja, proti zinātnes un tehnikas uh, attīstību izmantot. Šeit tas tā nav noticis. Paldies! Nākošais runātājs Henen kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Divas minūtes. Mums tev izvērtēt mūsu uh, valstīs un diskutēt par šiem atkritumiem. Uh, kas, un atkritumu pārstāv pēc iespējas tuvāk tur arīšanai. Un ja mēs uh, tādā pašā izpratnē darboties, tad, uh, man liekas, ka mums būtu jāpieņem lēmums par kodolu atkritumu uh, noglabāšanu pēc iespējas tuvāk to izmantošanai. Un bez tam man liekas ļoti normāli, ka prasa tiem, kas ir šos kodolu atkritumus saražojuši, par tiem rūpēties par šo atkritumu arī pārstrādi un apglabāšanu. Un es īpaši nesaprotu, kādēļ parlaments un uh, komisija vairs to izmantot. Nu, piemēram, mans pārstāvētā valsts Francija. Mēs ražojam enerģiju, un tas ir uh, valsts uh, uzņēmums un visi, eh, visam nāca pa labi tā, tie ietaupījumi, kādi tika iegūti, eh, izmantot kodola enerģiju un arī eh, gan ūdens hidroelektrostacijas, tām nāca tas par labu, arī gāzes izmantotājiem. Un uh, ir neilgs laiks pagājis, mm, kad mums saka, nu, no vienas puses ir sabiedrība EDF un uh, ŽDF, kas ir privāts, un tas būtu labāk, ja tās tik tiesvīts. Bet kā tad uh, godīgi tiks sadalīti atkritumu apsaimniekošanas izdevumi gan vienam, gan otram, jo uh, labums nāk vienam un otram mm, tikai dažādos brīdos. Tās dalība valsts, kas ir pieņēmusi šādu lēmumu, inteliģenti pārvaldīt uh, atkritums. Tas ir būtisks gan šodien, gan rīt. Ir absolūti nepieciešams, lai būtu garantēta drošība pilsoņiem. Un ja Ja nepieciešams veidot asociācijas valstu vidū, tad tam jābūt kontrolētam. Un tagad par monopolu vai nē. Un gribu tā tikai atgādināt par liberalizāciju un iespēju brīvi izvēlēties, ko dara mēs. Redzam, ka Āfrikā ir daudz ķīmisko elementu, ka, kas tika izmantot šeit. Mēs redzam, ka kuģi ir pilni toksisku uh, produktu jūras ceļos. Tas ir bijis atļauts uh, tos izvests, un uzņē, uzņēmumi gūst naudu, un uzņēmēji gūst naudu, neievērojot drošības kritērijas. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Vidāls Kvadras. Thank you, President. First of all, I would like to... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, referentei par eh, lielo darbu, ko viņi ir ieguldījusi šajā ziņojumā. Tiesa, ka ņemot vērā avāriju Fukusimā, īstermiņa scenārijs noteikti ir izmainījies, taču vajadzība pēc šīs direktīvas kļūst arvien lielāka. Parlamentā ir atšķirīgi viedokļi par eh, kodola enerģijas vietu kodola enerģijas grozā, un tāpēc uh, mums arī bija grūti pieņemt rezolūciju par uh, Fukusimu uh, tikko notikušajā plenāra sēdē. Taču kodola enerģija eksistē, un mums ir jāstājas pretī šim pienākumam. Daudzos punktos es atbalstu Jordans kundzes grozījumus, proti viņas uh, vēlmi uzlabot caurskatāmību, uh, informācijas apmaiņu, tāpat arī priekšlikums izveidot klasifikāciju vai arī licences turētāju pienākums sniegt ziņojumus regulējošām iestādēm, tāpat arī drošības argumentācijas izstrāde pirms šāda kodola atkritumu e, ietaisa tiek būvēta. Tāpat arī es atbalstu nepieciešamību pēc pētniecības šajā jomā. Uh, un arī atgriezeniskuma principā ieviešana. Viņa ir likusi arī lielu uzsvaru uz nacionālo regulātoru lomu. Ir kāds ļoti delikāts punkts, proti šie, šīs eh, reģionālās glabātuvas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu saglabāt dažus pamatprincipus, pirms mēs uzsāksim šādu sadarbību. Iespējams, Čordens eh, kundze, mēs varētu nedaudz apspriest to, cik detalizēti mums ir jāizskata šis eh, regulātoru jautājums. Es piekrītu pamatprincipos jūsu viedoklim šajā jautājumā. Ar jūsu atļauju, Džordans Kunze, es gribētu domāt nedaudz savādāk nekā jūs konkrētā punktā. Un te ir runa par uh, komisijas finansējumu. Čornens kundze, pats svarīgākais ir tas, ka naudai vajadzētu būt pieejamai tad, kad tā ir nepieciešama. Atcerēsimies, ka 2004. gada mēģinājums izgāzās tieši šī iemesla dēļ padomē. Iespējams, mēs prasījām pārāk daudz, un tieši tāpēc arī padomē neko neizdevās nolemt. Es uzskatu, ka komisijas nostāja ir tāda piesardzīgāka, bet tas nenozīmē, ka tā būtu mazāk efektīva. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu piekrist komisijas priekšlikumam šajā punktā. Jebkurā gadījumā es pateicos par jūsu izcilo darbu, un es arī ar prieku uzklausīšu turmākās diskusijas. Thank you, Chair. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos sveikt referenti par viņas ļoti labo darbu. Es uzsvaru likšu tikai uz vienu jautājumu. Es vēlētos paust savas bāžas attiecībā uz grūtībām, ar ko būs saistīta 4.3 pānta īstenošana. Tātad ir prasība atbrīvoties no visa veida radioaktīviem kodola atkritumiem Eiropas Savienības teritorijā, meklējot reģionālus risinājumus Eiropas Savienībā, mēs varam saskarties ar ierobežojumiem, un tas varētu radīt gan juridiskus, gan sociālo-ekonomiskus problēmu jautājumus. Nav īsti skaidrs, kā mēs varētu aizstāvēt eh, Eiropas Savienības intereses, aizliedzot šos kodola atkritumus izvietot trešajās valstīs. Mums ir jādomā par ilgtermiņa līgumu īstenošanu. Šādus līgumus ir noslēgušas dažas dalībvalstis ar trešajām valstīm. Šos līgumus ir apstiprinājusi Eiratom aģentūra. Nākamais. Šis pants arī neļautu ris, rast reģionālus un globālus risinājumus. Tas liktu mums apšaubīt arī pašreizējo reģionālo un globālo iniciatīvu īstenošanu, piemēram, globālā draudu samazināšanas iniciatīva, kurā piedalās arī tādas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Ar šādu aizliegumu mēs arī izolētu Eiropas Savienību no kaimiņu valstīm. Mēs tās izolētu arī no uh, reģionāliem un globāliem risinājumiem, kamēr mēs cenšamies panākt tieši pretējo. Mums ir jānodrošina labākā drošība globālā līmenī. Mēs visi zinām, ka uh, kodola drošībai un radioaktivitātei nav robežu. Šeit nav arī nekādu ekonomisku argumentu. Nenoliedzami, ka mazās valstīs ar kodola programmām kodola atkritumu glabātuves celtniecības izmaksas varētu radīt lielas problēmas. Tas varētu izmaksāt pat vairāk nekā kodols pēksacīs būvniecība. Tieši tāpēc šī pānta prasības runā pretī kodola enerģijas izmantošanai Eiropas Savienībā. Vai tiešām mēs to vēlamies panākt ar šo direktīvu? Te ir vairāk runa par aizliegumu, par kodolenerģijas aizliegumu. To mums noteikti vajadzētu izskatīt. Kolēģi Belet. Beleta kungs. Can you please the micro, Mr. Ulrich? Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Thanks, uh, chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jūs teicāt divas minūtes. Es pieminēšu tikai divus punktus, kas man liekas nozīmīgi - trešais un desmitais. Sākumā par trešo. Šeit runa iet par definīciju. Un šeit tā, tiek runāts par to, ka uzglabāšana var uh, novest pie tā, ka uh, starp, noglabā, starp glabāšana var uh, būt potenciāli uh, galēja uzglabāšana, bet tas ir tāds sarežģīts iedziens, jo mm, tad rodas tāds iespējas, uh, ka visi starp glabātuvas uh, iekārtas uh, posmi ir uh, tā kā pazemē un ka tie varētu būt arī galējās glabāšanas iekārtu posmi, bet tas tā nedrīkstētu būt, jo uh, visām citādi varētu rast uh, risinājums, kas drošības ziņā nav tik ļoti labi. Tātad runa ir par definīciju un par uh, arī uh, dažādiem uh, glabāšana, noglabāšanas veidiem. Un desmitais šeit runa iet par grozījumiem. Referenti tos uh, iesniedza. Runa iet par izmaksām, kādas dalībvalstis uh, nu, sēdz. Un jūs rakstat, ka ir izmaksas, kas ir saistīts ar šo. Uh, noglabāšanas iekārtu uzturēšanu. Un iespējams, ka tādas starp glabātavas uh, uh posmi, piemēram, virs zemē, nevis ģeoloģiskajā glabāšanā tiek izskatīti. Mēs nevaram teikt, uh, ka tie būtu vienādi, jo speciālisti saka, ka um, noslēgta ģeoloģiskā glabātuva pazemē un izmaksas tās uzturēšanai, nu nevajadzētu pieņemt lēmumu tikai uh, šīs izmaksas varbūt tā ir kontrole un uh, uzturēšana, varbūt, ka to jūs domājat, jūs varētu vēl nedaudz to paskaidrot. Un priekšstādātāj, kungs, vēl viens pēdējais jautājums par finansējumu, kas uh, tiek uh, prasīts par tekošajām izmantām, izmaksām. Un finanšu līdzekļi tas nozīmē arī, ka drošība tiek uh, ierēķināta un pirms neilga laika lasīja par apdrošināšanu un vai ir iespējama tāda kodola apdrošināšana tādos gadījumos, kad notiek kodola katastrofas. Paldies! Vēl 15 minūtes laika, jo tad ieradīsies komisāra. Un arī es gribētu padoms pārstāvu uzklausīt komisijas pārstāvu un referenti. Visi tie, kas tagad vēl runā, lūdzu, piedomājiet par to. Pirmajai vārds komisijai. Fāras kungs ir pārstāvēts. Jā, pozicinā. Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies. Vispirms ļaujiet man uh, tomēr izteikt pateicību referentei. Tas nekas, ka mums nav daudz laika. Gribētu viņai tomēr pateikties, jo viņa ir sastādījusi ļoti labu ziņojumu. Gribētu pievērsties eh, dažiem punktiem, kas šeit tika nosaukti. Un pirmais ir eh, atgūstamība. Šo te atgūstamību mēs neizslēdzām mūsu uh, priekšlikumā. Speciāli atstājām šo jautājumu neatrisinātu, bet mēs uh, neizslēdzām, ka uh, dažā, dažos gadījumos zināmiem kritērijiem uh, Tas būtu jānodrošina. Tātad katra dalībvalsts, kas nākotnē uh, veidos galīgās apglabāšanas vietu, viņiem būs jānodrošina šī atgūstamība, bet uh, šobrīd noteikumi dalībvalstīs ir ļoti dažādi. Tātad mēs to neizslēdzam, mēs to atstājam dalībvalstu ziņā to definēt. Finanšu līdzekļi. Vidal Kvadras kungs, manuprāt, savā teiktajā skaidri pateica, cik jūtīgs ir šis uh, jautājums, ko mēs kā komisija vēlamies. Mēs vēlamies, lai tiktu nodrošināts, ka finanšu līdzekļi ir pieejami tad, kad tie ir nepieciešami, lai būvētu galīgās apglabāšanas vietu. Runājot par šādiem priekšrakstiem, uh, Mēs jau uh, esam savu darbu veikuši, mums ir 2006. gada ieteikums, un mēs redzam, ka tas tiek arī piemērots. Protams, ka parlaments var iet tālāk un uh, paredzēt papildus noteikumus. Es vienkārši savā runā gribētu vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi ir, lai būtu šie līdzekļi, lai būtu šī nauda, nav tik svarīgi uh, izdomāt uh, procedūru, kā šī nauda būtu pieejama. Un vēl viens uh, ļoti politisks aspekts, kas būtu kodola atkrituma eksporta aizliegums. Šeit ir jānošķir kodola atkritumi un tādas vielas, kas var uh, tikt otraizēji pārstrādātas. Un es domāju, ka komisārs uh, jau vairāk kārt ir uzsvēris, ka viņš var garantēt drošību tikai tad, ja viņš var ietekmēt uh, atkritumu poligonu drošību. Un drošību viņš var ietekmēt tikai tad, ja šis atkrituma poligons atrodas ēst teritorijā. Un tāpēc viņam arī ir šī pieeja, proti teikt, ka tie atkritumi, kas šeit tiek radīti, uh, Eh, tiem šeit arī jāpaliek, lai eh, mēs varam ietekmēt un kontrolēt. To viņš ir teicis vairāk kārt, un es eh, zinu, ka padomē ir diskusijas par šo punktu. Es zinu, ka būs kompromisa priekšlikums, bet šo kompromisa priekšlikumu mums būs konkrēti jāskata. Šobrīd uh, Šis princips, uh, politiskais šis uh, uzstādījums ir tāds, ka ja mēs vēlamies drošas galīgās uzglabāšanas vietas, tad tās ir jārada Eiropas Savienībā. Un dažās trešajās valstīs mums kā kopienai vispār nav nekādas ietekmes iespējas. Tagad par pārējiem punktiem. Protams, ka mēs skatīsim nacionālos ziņojumus. Protams, ka šis safety case, jeb drošības argumentācija, ir jāveic pietiekam detalizēti, lai saņemtu licences. Manuprāt, vienā punktā vēl ir pārpratums, un tas ir jautājums par galīgās apglabāšanas vietas definīciju. Final storage jau uh, pats par sevi ir pretrunīgs jēdziens, tā to uzskata eksperti, un disposal, to gribu teikt uh, īpaši Holas kundzei, uh, jau iekļauj šo te galīguma aspektu. Ja tiek runāts par storage, jeb uzglabāšanu, tad tas labākajā gadījumā ir 30 gadi. Un, ja ir storage, tad tas parasti ir pagaidu uzglabāšanas vieta. Bet gribētu lūgt šeit parlamentā attiecībā uz pagaidu uzglabāšanu. Tur mēs no Fukushimas esam guvuši mācības. Mēs zinām, ka pagaidu uzglabāšana, jeb interim storage, uh, nav drošs eh, ilgstošs risinājums nākotnē. Pagaidu uzglabāšana nozīmē, ka tiek uzglabāti atkritumi, tos nenoslēdzot. Un to mēs vēlamies uh, uh, arī nodrošināt ar šo direktīvu. Es zinu, priekšādātāja kungs, ka Laika nav daudz, tāpēc ar to arī gribētu savu uzstāšanos noslēgt, tādējādi esmu norādījis tikai uz būtiskākiem punktiem. Paldies! Paldies, ka jūs uh, paskaidrojāt mums uh, šo to. Tagad uh, Laslau Koblingaram no padomas vārds, jo tāds jau bija lūgums arī sākumā. Anna, kur, ģeimes, šureim, Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti priecājos, ka varēju šodien ierasties pie jums. Es vēlētos arī pateikties eh, Ramnai Jordanai Cizelai par viņas komentāriem. Un eh, paldies arī, ka viņa mums tos sniedza jau ātrāk. Viņa ir patiešām labi pārdomājusi savu atbildi. Man bija liels prieks eh, dzirdēt tos pašus jautājumus, ko izskatījām elektronisko jautājumu darba grupā atgūšanas jautājumi arī tiek apskatīti, un tāpat tiek runāts arī par pētniecības un attīstības nozīmi. Tātad var redzēt, ka abās eh, šajās institūcijās eh, tiek domāts līdzīgi. Gribēju tikai pieminēt eksportu un importu jautājumu. Ungārijas eh, prezidentūra jau pašā sākumā sāka pievērst uzmanību kodola drošības jautājumiem. Tāpat eh, tika domāts arī par kodola atkritumu un izlietotās enerģijas eh, drošu apsaimniekošanu, un mēs eh, vēlamies sagatavot tādu priekšlikumu, kas, ar kuru būtu viensprātis visas dalībvalstis. Eksporta aizliegums konkrētos jautājumos vai arī eksporta atļaušana konkrētos jautājumos, šeit mums noteikti vajadzētu rast kompromisu. Vēlētos likt uzsvaru vēl uz diviem punktiem. Vairāki runātāji pieminēja Japānas kodolabāriju un to, ko mēs varētu mācīties no šī negadījuma, lai varētu izvairīties no šādām avārijām nākotnē. 25. martā padome izdeva secinājumus, kur tika teikts, ka kodola atkrituma apsaimniekošanas direktīva ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Šādi incidenti dod mums pilnvarojumu rīkoties ātrāk. 2009. gadā mums izdevās pieņemt direktīvu par kododrošību. Tolēk mēs uzskatījām, ka tā būs tāda kā pamatdirektīva. Tas mums ļāva iesaistīt arī atbildīgo iestāžu vadītājus, lai varētu noteikt atsauces līmeņus. Šos līmeņus akceptēja visas dalībvalstis, un tās arī apņēmās šos līmeņus īstenot savos noteikumos. Attiecībā uz kodola atkritumiem mums ir jāstrādā, lai mēs varētu šo dokumentu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Šāds atsaucas līmeņu pamats ir jāizstrādā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Un tagad došu vēlreiz vārdu referentei noslēguma vārdiem. Paldies! Paldies kolēģiem un kolēģiem, komisijai, padomē par visiem komentāriem. Es biju ļoti iepriecināta, ka varēju uzklausīt visas jūsu piezīmes. Redzēju arī, ka daudz punkti ir tādi, ka mēs varēsim kompromisu sasniegt, un citi punkti ir tādi, ka viedokļi ir ļoti atšķirīgi, un visdrīzāk, ka kompromiss būs ļoti grūti sasniegt bet es ceru, ka mūsu viedokļi nu vismaz varēs tuvināties. Bet, protams, arī e, saprotu, ka dažādas definīcijas vēlreiz jāpārdomā, paliek atklāti jautājumi, tie vēl ir jāatrisina. Visas tās piezīmes, kas tika izteiktas, lai būtu vēl plašāka drošība, man jāvērtē vēl uh, uzmanīgāk tik runāts arī par iekšējo tirgu, par to, ka tirgum uh, jādarbojas. Uh, kolēģi vērsa manu uzmanību uz uh, to, ka Eiropas uh, parlamentam jāizstrādā pieņemam risinājumu, lai uh, mūs uztvertu nopietni. Arī šo viedokli Es uzmanīgi izvērtīšu. Beleta kungs arī jautāja, ko es saprotu no tā, ka mēs ietveram eksploatācijas izmaksas, tātad visas eksploatācijas izmaksas, teikt, ir tāds, ka tās ne uzreiz, var teikt, teiktim, teiksim, atvērts un tad slēgts, bet um, gan to, ka tās vairākus gadus tiek eksploatētas. Tas ir tas, ko es domāju. Protams, ka es domāju arī par kontroli un uzraudzību. Arī tas ir uh, ietverts. Nākošais jautājums par finanšu līdzekļiem. Jā, arī par um, šiem drošības jautājumiem jūs runājat, un mums ir nepieciešams skaidrs nodalījums starp dažādajām direktīvām. Cik tālu es saprotu, tās jautājums ir ietverts um, direktīvā par kodolu drošību. Un tad nākošais jautājums - finansējums un izvirzītās prasības. Priekšlikumi šeit uh, ziņojumā ir vēl plašāk nekā tas, ko piedāvā komisija. Es zinu, ka padomi visdrīzāk uh, nepiekritīs šiem ieteikumiem. Es redzēju arī, kas 2002. un 2003. gadā tika diskutēts, un zinu arī, kāpēc direktīva toreiz netika pieņemta. Tādēļ, ka bija detalizētas prasības attiecībā uz finansējumu, mums ir jābūt realistiski domājošiem un nozīmīgi ir tas, lai mums būtu šie finanšu līdzekļi tad, kad tie mums ir nepieciešami. Un, protams, arī jāievērā iedzīvotāju zināmas bailes, proti kontrolei jābūt, kā arī caurskatāmībai. Esmu pārliecināta par to, ka mums izdosies rast vienotu viedokli, ja mēs runājam par uh, finansējumu jautājumu. Eksporta jautājums. Daudz komentāri bija par to. Esmu gatava vēl turpināt diskusijas, kā arī meklēt kompromisu. Domāju, ka šo jautājumu mēs nedrīkstam vienkārši pabeigt. Slovenijā arī ir kodolspēkstacija, kas uh, uz pusēm pieder Slovenijai un Horvātijai. Horvātija ir trešā valsts, nav ES valsts, mums ir divpusējs līgums, saskaņā ar kuru Horvātija uzņēmas puses no radioaktīvo atkritumu noglabāšanas un saskaņā ar direktīvu tas nedrīkst tikt novērsts. Un es ceru, ka visas viedokļus varēsim apkopot, kā arī atrast dzirdīgas ausis mūsu priekšlikumiem. Paldies! Šīs diskusijas līdz ar to ir uh, izsmelts, norādījuši uz to, ka termiņi grozījuma iesniegšanai ir mainījušies. Grozījuma iesniegšana līdz 12. aprīlim 2012. Tas nav saistīts nevis ar mums, bet ar tulkotājiem, kas ir lūguši, lai mēs uh, to 12. noslēdzam, lai tulkojumi varētu uh, tikt saulēcīgi veikti. Uh, 5. maijs mūsu plānošana tagad ir uh, diskusijas vēlreiz un 28. Uh, maijā noslēdzošā uh, lēma pieņemšana šeit Rūpniecības komitejā. Uh, otrajā plenārsēdē jūnijā otrajā sesijā, un tad noslēdzo, tajā tiks pieņems arī šis noslēdzošais lēmums. Tik tālu piezīmes par šo jautājumu. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts, un tad mēs pievērsīsimies nu, gandrīz uh, pilnīgi saulēcīgi ceturto punktu sākt skatīt, bet komisārs kundze vēl vērtusies. Nu, mēs tā ļoti precīzi bijām, bet, nu, runa ir tikai par sekundēm. Tā man saka sekretariāts. Nu, pagaidīsim pāris minūtes, tūlīt pat turpināsim. Jo tagad vairs nav saprātīgi sākt izskatīt kādu citu darbu kārtības punktu. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf. Dargie kolēģi, atsāksim sēdi. Gribētu jūs sirsnīgi sveikt un īpaši gribētu sveikt pie mums Nelī Krūsu, kur ir komisijas vicepriekšsēdētāja. Un man ir liels prieks. Varbūt jūs varētu man uzklausīt tomēr. Tātad sveic komisārs kundze šeit un uh, uzreiz došu viņai vārdu ievadrunai, lai viņa var paust savu viedokli, un pēc tam būs iespēja diskutēt. Mums tagad ir laiks līdz pieciem. Lūdzu, Kruskunds, jums vārds. Thank you, Mr. President. Ah, paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi apzinos, ka man ir liels gods gūt idejas no jums. Galu galā esam jau kaut ko paveikuši, un es vēlētos jums pavēstīt, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs plānojam darīt, kas ir likts uz kārts. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi uzklausīt arī jūsu idejas par nākamo mūsu ceļojuma posmu, ja tā varētu teikt. Man ir tāda sajūta, ka šis dialogs, eh, kāds mums ir, ir atvērts un ka tas arvien turpinās. Pēc eh, plašām konsultācijām mana mandāta sākumā mēs uzsākām konkrētu rīcību septembrī, sākot ar platjoslas dokumentu paketes pieņemšanu. Šajā platjoslas paketē tika, iekļauta platjoslas, tika iekļauts pa, platjoslas paziņojums, tāpat arī priekšlikums pirmajai radiofrekvenču spektra politikas programmai, kā arī uh, rekomendācija jaunās paaudzes piekļuvei. Protams, es ļoti cieši sekoju Rūpniecības komitejas darbām, un es šeit nevēlos izteikt jums slavinājumus, bet es ļoti labi saprotu, e, pie kā strādā jūsu komiteja. Jūsu darbs ir ļoti cieši saistīts ar manu portfelī, un es tāpēc es vēlētos īpaši pateikties par ziņojumu par platjoslo komunikāciju. Tajā bija ļoti daudz labu ideju, un tas ir saistīts arī ar mūsu turpmākajiem darbiem. Es vēlētos pateikties referentei Cavels kundzei un arī Rūpniecības komitejas deputātiem par viņu atbalstu, cenšoties nodrošināt, lai visi eiropieši varētu tikt savienoti. Uh, Mums ir jānodrošina digitālā puse Eiropā. Attiecībā uz radiofrekvenču spektra politikas programmu es uzskatu, ka mēs visi piekrītam tam, ka spektrs ir jāizmanto efektīvi. Tagad mums ir jārot veids, kā nodrošināt daudzveidīgu spektru izmantošanu, tajā pašā laikā ņemot vērā to, ka bezvaddatu apmaiņa arvien pieaug. Ja runa par datu attīstību, ir Jāatcerās, ka no mums gaida ļoti daudz. Ik pēc trīs mēnešiem mēs saņemam jaunu statistiku, jaunus pareģojumus, un tas patiešām ir ļoti iespaidīgi. Mums kopīgi parlamentām, padomē un komisijai ir jāroda efektīvi kompromisi risinājumi par saturu, un šis uzdevums noteikti nav vienkāršs. Mums draugos nav arī laiks, mēs, eh, mums ir jāsteidzās, pasauli kustās uz priekšu, un tā noteikti negaidīs Eiropu. Un eh, to, to es noteikti gribēju pateikt. Es ļoti labi apzinos, ka rīt šī komiteja balsos par ļoti svarīgu posmu šajā procesā. Es patiešām ceru, ka es, ka es varu paļauties uz jums, ka jūs eh, strādāsiet ātri un nodrošināsiet kopā ar padomi šī dokumenta pieņemšanu otrajā lasījumā. Es vēlētos arī teikt, ka mēs esam uzklausījuši parlamentāriešus un komisija pilnībā apzinās, cik svarīgs ir spektrs pārādēm un arī kultūrai. Mēs šeit nestāmies pretī izvēlēs starp pārādēm, starp pārādīšanu un platjoslu. Šīs digitālās ēras jēga ir tāda, ka mēs varam izmantot abus, bet mums ir jābūt pietiekami atvērtiem. Attiecībā uz kiberdrošību es zinu, ka jūs šis jautājums uztrauc, tāpat kā komisiju. Nesenie kiberuzbrukumi daudzām Eiropas institūcijām ir pierādījuši, ka um, datoru ātrās reaģēšanas vienība ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk visām Eiropas Savienības institūcijām. Es esmu ļoti pateicīga par to, ka um, līdzpriekšēdētājs Sefčovičs kungs un arī es esam spējuši iesaistīt visas Eiropas institūcijas, un mums ir izdevies vienoties par šādas grupas, par datoru jautām ātrās rēģiešanas vienības izveidi jau no 1. jūnija, apvienojot visu institūciju esošo kapacitāti. Šis solis ir vēsturisks, un kad mēs skaidrojam to citiem, tad citi saka, jā, bet tas taču ir tikai loģiski. Uh, ka tiek apvienotas trīs institūcijas un tiek aptievo, apve, apvienotas šādas aktivitātes. Cerams, ka šī komanda varēs sāks, sāk darboties jau 2012. gadā. Es ar prieku arī varu teikt, ka parlaments arī ir nodrošinājis vienu kiberdrošības ekspertu, lai šie plāni varētu īstenoties. Tāpat ir jāturpina arī darbs pie Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūras, jeb NISA. Es eh, saprotu, ka pašreizējais mandāts tiek pagarināts vēl par 18 mēnešiem, un es domāju, ka mums vajadzētu turpināt šo darbu un nodrošināt eh, pieņemšanu jau maija padomē. Ņemot vērā lielos izaicinājumus tīklam un arī informācijas drošībai, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāpabeidz eh, likumdošanas procedūra pie Enisa priekšlikumu, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka mēs varēsim arī pozitīvi diskutēt ar parlamentu un ka pirmais lasījums ir paredzēts jau šī gada novembrī. Paziņojums par kritisku kas informācijas infrastruktūras aizsardzību tika pieņems 31. martā. Un eh, tas tiks prezentēts arī ministru konferencē Ungārijā. Šī konference būs ļoti nozīmīga gan globālā, gan Eiropas koordinācijas līmenī. Es domāju, ka man nevajadzētu īpaši daudz skaidrot, ka kiberdrošība ir globāla. Tā nav saistīta tikai ar Eiropu. Mēs arī iesaistāmies darba grupā, kur uh, sadarbojas Eiropas Savienība un ASV pie kiber noziedzības jautājumiem. Un uh, te ir jārunā arī par 2010. gada Lisabonas samitu, kad šī grupa tika izveidota. Mēs arī strādājam pie interneta pārvaldības fóruma Nairobi saistībā ar Eiropas parlamenta delegāciju interneta pārvaldības fórumā. Ir jānodrošina saskanīga stratēģija par kiberdrošību, kur, ir, kur būtu iesaistītas gan dalībvalstis, gan privātais sektors, gan uh, pilsoniskā sabiedrība, gan Eiropas institūcijas. Ja ir runa par pirkšanu un pārdošanu internetā, ir ļoti svarīgi veidot efektīvas tiešsaistes kopienas un tirgus. Tas nav saistīts tikai ar manu portfeli. Šeit ir vajadzīga arī cieša sadarbība ar Redingas kundzi, uh, pārskatot datu aizsardzību, un arī es pašlaik strādāju pie lēmumu par datu aizsardzības pārkāpumu paziņojumiem. Tāpat arī pie e-datu aizsardzības direktīvas, kas tas ir spēkā maijā. Esmu arī runājusi ar industrijas pārstāvjiem un jautājusi, kādi pašpārvaldes rīka varētu ļaut tikt galā ar sīkdatņu jeb kukīs un atļauju problēmu esam noturējuši divas, divas apaļā gada diskusijas, un mēs izskatīsim un izvērtēsim visus priekšlikumus un domāsim, vai ir nepieciešama arī stingrāka rīcība. Man nav bail no šādas stingrākas rīcības. 2010. gadā esmu arī veicinājusi un atbalstījusi cieši dialogu ar pilsonisko sabiedrību un iesaistītajām pusēm. Komisija ir uzsākusi plašas konsultācijas par universāliem pakalpojumiem, par tīkla neutralitāti un viesabunēšanu. Es esmu ļoti pateicīga šai komitejai par jūsu vērtīgo ieguldījumu mūsu kopējā parlamenta komisijas tīkla neutralitātes samitā. Šis samits bija ļoti veiksmīgs, un es domāju, ka tam bija arī jēga. Mēs īstenībā pavisam drīz publicēsim paziņojumu, kurā mēs atkārtosim, cik svarīgi ir saglabāt atvērtu internetu, nodrošināt novatoriskumu un nodrošināt arī uh, kontrolējumus pakāpojumus par viesabonēšanu mēs sagatavosim priekšlikumus līdz 2011. gada 30. jūnijam. Un būtu jāpiebilst arī beret, jāpiemina arī berēts birojas, kas ir ļāvis mums nodrošināt konsekventu un caurskatāmu uh, regulējumu visās dalībvalstīs. Un tagad es varu pievērsties transponēšanai. Mani vienesti ļoti cieši seko līdzi telekoma pamat direktīvas transponēšanai, un ir snieguši vadlīnijas attiecībā uz konkrētiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka 26. māja termiņš ir jāievēro, un mēs noteikti uzsāksim pārkāpumu procedūru, ja tāda būs nepieciešama. Tagad par pētniecību. Mums priekšā ir ļoti nozīmīgs gads. IKT 2010. gada konferencē, kas notika Briselē pagājušā septembrī, tajā es paziņoju par 780 miljonu eiro Uh, konkursu priekšlikumiem. Un tas sastāda daļu no mūsu lielākās ikgadējās darba programmas. 2011. gadam ir paredzēti gandrīz 1,2 miljārdi eiro. Šeit nav runa tikai par naudu. Tas ir skaidri jānorāda. Taču ir daudz vienkāršāk strādāt, ja nauda ir pieejama un ja šīs iniciatīvas vienkārši var uh, īstenot un var pieprasīt šādas iniciatīvas no tiem, kas te ir iesaistīti. Te ir runa gan par universitātēm, gan par rūpniecību un, protams, par mums pašiem. Tad IKT ļauj pilnībā iesaistīt sabiedrību. Tas ļauj mums arī nodrošināt eh, labumu sabiedrībai no IKT. Te ir runa par piekļuvi tīklam, kā arī par aktīvām un veselīgām vecumdienām. Pirmais eh, pasākums tika organizēts eh, pagājušā novembrī šeit parlamentā, lai nodrošinātu mm, pieejamas digitālās televīzijas labās īpašības. Tas tā ļauj cilvēkiem ar eh, fizisku vai sensoru invaliditāti piekļūt informācijai un pilnībā izmantot digitālo televīziju. Uh, Kopā ar manu kolēģi Dalīkungu es esmu uzsākusi pirmo Eiropas novatoriskuma partnerību par aktīvu un veselīgu, aktīvām un veselīgām vecumdienām. Mēs uzskatām, ka līdz 2020. gadam mūsu pilsoņiem vajadzētu dzīvot ilgāk un būt neatkarīgiem arī vecumdienās. Mēs ceram, ka mūsu rīcība arī dos rezultātus. Ir jānodrošina, ja, lai ves, lai veselības pakalpojumi jaunajā, to jaunajā paudzē būtu pieejami visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs uzskatām, mēs pieņēmām arī e-pārvaldības rīcības plānu 15. decembrī pagājušajā gadā, un tas ļaus pilsoņiem un uzņēmējiem labāk izmantot vienoto tirgu. Mūsu iesaiste e-valdības pakalpojumos ar dažādiem pilotprojektiem, piemēram, e-valsts pakalpojumi, e-valsts iepirkums, es atvainojos, e-identifikācija un arī e, savstarpējās sadarbības ietvers ļaus Eiropas e, valsts sektoram rēģēt daudz ātrāk. Mēs vēl neesam panākuši visas, visus mūsu noteiktos mērķus, bet mēs uzskatām, ka daudz jautājumu tiks izsku, izskatīti digitālās darba kārtības asamblējā, kas notiks 16. un 17. jūnijā šeit, Briselē. Es ceru, ka daudz no jums varēs piedalīties šajā asamblējā, jo tas būs pirmais no pasākumiem digitālās darba kārtības īstenošanā. Daudz deputāti jau ir aktīvi iesaistījušies, tāpēc lūdzu ņemiet vērā, ka šis pasākums noteikti būs ļoti interesants. Tagad es vēlētos runāt par 2012. gada aktivitātēm. 2010. gada jūnijā Eiropas parlaments lūdza komisijai izvērtēt um, lietu internetā politikas aspektus. Eiropas parlaments ir noteicis, kādā ātrumā mums ir jārada nosacījumi šādam internetam, lai varētu respektēt tirgus realitāti un arī pilsoņu bāžas par uh, Eh, personas datiem, privātās dzīves eh, aizsardzību un veselību. Eh, pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām vienošanos par radiofrekvenču identitātes viedtagu aizsardzību. Tāpat arī mēs izskatām dažādus konkrētus IKT vienotā tirgus pasākumus, kur būtu runa par elektronisku identitāti, autentifikāciju un e-parakstiem. Mēs uzskatām, ka tā ir viena no lielākajām prioritātēm, jo šeit mēs varam pierādīt mūsu pilsoņiem, ka digitālais vienotais tirgus ir patiešām noderīgs gan viņiem pašiem, gan arī uzņēmējdarbības pasaulē. Es patiešām ceru, ka īstenojot šo prioritāti, mans kolēģis Mišels Barņē darīs to pašu un pātrinās rīcību pie vairākiem punktiem. Šeit ir runa par intelektuālā īpašuma tiesībām un par daudziem citiem jautājumiem. Mums patiešām ir jārīkojas ātri, jo pretējā gadījumā pārējā pasaule mums vairs neusticas un nav runa tikai par ārējo pasauli. Tāpat arī mēs strādājam pie atvērto datu, uh, uzlabošanas un valsts sektora informācijas atkārtotas izmantošanas. Šeit mūsu darbība iedalās trīs jomās. Mēs pārskatām 2003. gada direktīvu, tas tiks darīts 2012. gadā, veidojam vienas pieturas atvērto datu platformu Eiropas līmenī un arī citu valsts institūciju līmenī, veicinām konkurenci jaunu lietojumu programmu attīstīšanai, izmantojot datus no valsts sektora. Piemēram, tika organizēti dažādi pasākumi piecās Eiropas pilsētās, lai izmantotu Eirostat datus. Un mēs arī pašlaik atbalstām Eiropas lielāko atvērto datu konkursu. Kā jau norādīts digitālajā darba kārtībā, komisija vēlas nodrošināt starpsavietojamības uzlabošanu, nosakot dažādus standārtus. Mēs vēlamies arī noteikt minimālos kopējos pacientu datus, kas ir vajadzīgi pacientu datu savstarpējietojamībai elektroniskā līmenī visās dalībvalstīs. Tas varētu glābt daudz Eiropiešu dzīvību. Es varētu pieminēt arī daudzas citas svarīgas politikas jomas. Un pieminēšu tikai vienu. Mums ir vajadzīgi, mums ir jāpieņem pilntiesīga Eiropas mākoņu datošanas stratēģija. Mums ir jānodrošina, lai tā būtu efektīva, lai tā labi darbotos, un tieši tāpēc tuvāko nedēļu laikā tiks uzsāktas publiskas konsultācijas. Tātad tas ir paveicamo darbu saraksts, un cerams, ka jūs sniegsiet man arī daudz, daudzas jaunas idejas. So, nu, ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Sirsnīgs paldies, komisārs Kundze. 11 kolēģi ir pieteikušies runāt. Tā kā jūs visi esat gudri, lūdzu paši raugāties pulkstenī. Un jūs zinat, ko tas nozīmē. Lūdzu, izsakieties īsi, īsi uzdodiet jautājumus. Vispirms dēļ, kas tie jokons, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, es būšu pirmā, kura centīsies pārbaudīt pati savu inteliģenci, redzēsim, kāda būs rezultāta. Vispirms gribētu pateikties komisārs kundzei. Pirmais, kas mums ir jādara, mums ir jāpasakās eh, komisārei, jo viņas aktīvā darbība attiecībā uz termiņiem, kas ir nepieciešami, lai īstenotu, uzsāktu dažādus projektus, eh, viņi ir ievērojuši šos termiņus, un par to viņai vajadzētu pateikties un apsveikt viņu par to, uh, Tas tiešām ir ļoti labi, ka esat uh, šos solījumus turējusi. Šeit ir runa par dažādiem dokumentiem, par uh, regulām, direktīvām. Piemēram, radiofrekvenču dokuments ir ļoti svarīgs. Uh, tas ir svarīgs temats arī mūsu komitejā. Mēs jau savu darbu esam noslēguši un rīt būs balsojums par to. Gribētu uzdot jums jautājumu. Tematiski es domāju, ka viens no jautājumiem, kas šobrīd kļūst aizvien aktuālāks, eh, debatējot par šo sektoru, ir eh, šī te mākoņu datošana. Tas ir temats, kas aizvien biežāk, biežāk tiek pieminēts, jo īpaši, kad mēs runājam par privāto dzīvi, uh, un datu aizsardzību, un tas noteikti ir temats, kuru skatīsim turpmākajos mēnešos aizvien intensīvāk, un tāpēc es domāju, ka transatlantiskais dialogs un sadarbība ar ASV šeit ir ļoti nozīmīgi. Gribētu uh, pieminēt arī citus punktus, kas ir saistīti ar šiem tematiem. Uh, Es šeit domāju viedos tīklus. Tas ir horizontāls temats, kur mēs runājam par energoapgādi, par um, elektrības tīklu attīstību, bet ir runa arī par internetu. Un tāpēc es domāju, ka šis jautājums nākotnē arī būs ļoti aktuāls. Tad, kad mēs domājam par internetu izmantošanu, uh, elektroapgādē. Vēl viens temats, kas eh, bija svarīgs un joprojām paliek svarīgs, tas ir digitālais tirgus Eiropā. Komisārs Kunz, jūs jau pievērsāties dažiem aspektiem, piemēram, elektroniskiem parakstam, bet tas nav jautājums, kas ir atkarīgs no komisārs, bet no iekšējā tirgus. Un tomēr es domāju, ka ja vēlamies izmantot visas iespējas, ko mums piedāvā digitālā sabiedrība, par to ir arī jārunā. Un gribētu runāt par diviem fórumiem. Vienu komisārs kundze jau minēja, šī te digitālā sanāksme, un tad vēl ir tās augtais internetu pārvaldības fórums, kas arī ir svarīgs. Un uh, šis fórums, protams, arī tiek atbalstīts uh, digitālās darbības ģenerāldirektorātā, un par to mums vajadzētu turpināt runāt. Angelika Nībler, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātā komisārs kundze, dārgie kolēģi, arī es gribētu vispirms pateikties par jūsu apmeklējumu un iespēju ar jums diskutēt. Paldies arī, ka jūs tik visaptveroši stādījāt priekšā to, kas jūsu portfeļu ietvaros eh, ir plānots, un mūs tas tiešām pozitīvi um, iespēdo, un mēs noteikti aktīvi arī iesaistīsimies tajā visā. Gribētu konkrēti pieminēt pāris tematus. Jūs norādījāt uz to, ka telekomunikāciju ietvara īstenošanu jūs ļoti rūpīgi novērosiet un gribētu jums pavisam atklāti pajautāt. Mēs taču visi zinām, ka ātrs internets vai interneta pieslēgums eh, visiem ir pirmais priekšnosacījums, lai šajā digitālajā pasaulē vispār iekļautos. Vai jūs esat apmierināti ar platjoslas izplatību Eiropā? Vai tur vēl ir vajadzīgas privātas investīcijas vai kaut kādi stimuli, uh, Jūs eh, noteikti kontaktējaties tieši arī ar Berek, kā jū, kādu informāciju jūs no viņiem saņemat. Vācijā man uh, ir iespējas, ka tas nenotiek pietiekami strauji, un ja mēs starptautiskā mērogā vēlamies būt konkurētspējīgi, tad uh, tas ir tiešām pirmais nosacījums, ka visiem ir jābūt pieejamam platjoslas internetam. Un jautājums arī par to, kas tad vēl šeit nāks papildus no jums. Otrs jautājums attiecas uz uh, to, kā attīstās internets. Šeit komitejā esam jau skāruši dažus atsevišķus tematus. Jūs, komisārs Kunds, minējāt tīkla neutralitātes jautājumu un to, ka tiek gatavots paziņojums komisijā par to. Pagājuši gadu bija konsultācijas par šo tēmātu, un jūs nonācāt pie secinājuma, ka uh, tīkla neutralitātes regulējums uh, pagaidām nav nepieciešams. Un tāpēc gribu jautāt, vai jūs paliekat pie šie viedokļa un vai tomēr jūs paziņojumā jūs neizteiksiet uh, vēlmi pēc šāda regulējuma. Tāpēc man vienkārši interesētu, kāda jums ir tagadējā sajūta. Jūs runājat par viesabunēšanu, jeb roaming. Tagad mums ir viesabunēšana divi regula, kas joprojām ir spēkā. Un es dzirdu, ka Jūs savās konferencēs esat eh, formulējuši arī mērķi, ka līdz 2015. gadam eh, viesabonēšanas un nacionālo cenu atšķirības būtu jāsamazina līdz minimumam. Man šis šķiet lielisks mērķis, jautājums, kas mums eh, te ir gaidāms. Es domāju, ka drīz varētu būt arī, droši vien jūs plānojat jau roaming 3 direktīvu, jeb regulu. Un uh, Vai jūs plānojat uh, pēc 20. jūnija kaut kādu regulējumu šeit? Uh, es būtu pateicīga par informāciju. Vēl daudz tematu man interesē, bet vēl viens, ko jūs pieminējāt, ir mākoņu datošana. Arī par to esam šeit runājuši komitejā, arī Libe komitejā kolēģi to ir skatījuši un gribētu atsaukties uz to, ko teica Dekastījo kundze. Mūsu Libe komitejas kolēģi rīt dosies uh, ar delegācijas vizīti uz Vašingtonu, lai piedalītos transatlantiskajā dialogā par datu aizsardzību. Un uh, vienošanās ir ar amerikāņiem. Varbūt jūs par to kaut ko varētu pateikt, kas jūsu plānotajā stratēģijā ir darba kārtībā. Paldies uh, un gaidu nepacietību mūsu turmāko dialogu. Van Īstelroja kungs, un varbūt gribētu tomēr lūgt uh, mērķēt uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu jums pateikties un centīšos izteikties īsi. Divas īsas piezīmes. Pirmkārt, pateicos jums par to, ka jūs konsekventi izklāstījāt savu darbu kārtību un tā tiešām ir tāda skaidra darba kārtība, un jūs to ļoti skaidri izskaidrojāt. Divi punkti. Pirmkārt, Galileo itre komitejā mēs ļoti skaidri esam parādījuši, ka atbalstām Galileo, jo mēs uzskatām, ka Galileo ir labas nākotnes izredzes, tas ir inovatīvs projekts un tāpēc nozīmīgs arī globālā mērogā. Bet šeit rodas jautājums, kā tad būs ar finansējumu. Ministri vēl nav raduši risinājumu tam. Gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis. Un otrs temats par viesabonēšanu. Ja mēs paraugāmies uz skaitļiem attiecībā uz viesabonēšanu, tad uh, mēs varam konstatēt, ka izmaksas šo maksimālo noteikto robežu Uh, rezultātā ir samazinājušās, un līdz 2015. gadam jūs vēlties, lai nacionālie un viesabonēšanas tarifi kļūtu gandrīz vienādi. Vai šeit varētu vēl kaut ko darīt, vai būs jaunas maksimālās robežas cenām, jo gal galā mēs konstatējam, ka uzņēmuma pēļņa pat vēl ir pieaugusi. Tātad mēs uh, konstatējam, ka pat zem šīm noteiktajām robežām uh, uzņēmumi var gūt pēļņu. Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pirmā no sociāla demokrātu grupas, kas uh, izsakās pēc trim EPP kolēģiem. Gribētu pateikties komisārs kundzei par to, ka viņa ir ieradusies uz mūsu sēdi un gribētu viņai uzdot uh, jautājumu par finansējumu. Tātad finansējot eh, platjoslas infrastruktūru, lai uh, nodrošinātu līdz 2013. gadam uh, pārklājumu. Kādi ir finanšu resursi un kāds ir finansējuma plānojums, lai sasniegtu šo mērķi? Un gribētu uzzināt arī, kādus pasākums jūs paredzat uh, elektroniskās kompetences programmām, jo, diemžēl, valstīs nav pietiekam daudz šādu programmu. Uh, un gribētu runāt arī par elektronisko pārvaldību. Manuprāt, šeit nav gūts pietiekams progress, kaut gan ir daudzi pamatpakalpojumi valsts līmenī, piemēram, šeit domāju par to projektu sarakstu, kas tika um, apstiprināts 2001. gadā, kas ir uzsākti dažādās dalība valstīs, bet es domāju, ka neesam pietiekam daudz darījuši lai um, uh, šo jomu paplašinātu. Piemēram, Mančestrā ir uh, par elektroniskiem iz, izsolēm statistika, ka apmēram 50% elektroniskā veidā notiek. Ja runājot par elektronisko parakstu, mēs ar lielu interesi gaidām likumdošanas priekšlikumu vai pat divus likumdošanas priekšlikumus par direktīvas izmaiņām attiecībā uz elektronisko parakstu. Uh, un, eh, protams, arī par elektronisko identifikāciju. Runājot par sastarpējo elektronisko parakstu atzīšanu, šis mērķis ir ļoti svarīgs, lai pabeigtu uh, informācijas sabiedrības jomā iekšējo tirgu. Un es gribētu pajautāt, kad jūs nāksiet klajā ar šiem te e, e, priekšlikumiem par elektronisko parakstu, elektronisko identifikāciju. Mēs esam uh, organizējuši, tad ir jāorganizē uzklausīšanas par šo tēmu, jo tie ir svarīgi temati. Es nerunāšu par mākoņu datošanu, par to jau tika runāts, bet mēs gribētu, lai komisija rīkotos spēcīgāk, aktīvāk arī par kodoldrošību. Paldies! Frau Rera Madurell. Madurellas kundze. Muchas gracias, señor presidente. Paldies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Krūskundze, es gribētu manas politiskās grupas vārdā jūs sveikt šeit komitejā un arī sveikt par jūsu darbu un par to, ka jūs esat uh, turējusi uh, un pildījusi tos tās saistības, ko uzņēmāties. Un paldies arī par jūsu centieniem, jo es gribētu arī citēt, jūs, jūs ievērojāt un centāties uh, panākt to, lai visas sievietes varētu digitālos uh, līdzekļus izmantot nespilnībā. Atbalstu to, varētu arī citēt jūsu vārdus, ka visām sievietēm vajadzētu būt uh, digitalizētām, jo tikai 20% no tiem, kas studē inženierzinātnes, ir sievietes, vai arī sievietes ir vairāk nekā 50% no visiem studējošiem kopumā. Uh, arī paraugoties uz to, cik daudz sieviešu ir vadošos, ir vadošos posteņos uzņēmumos, tos tās var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, un šo problēmu jāatrisina. Tādēļ es gribētu lūgt turpināt jūsu cīņu. Un es labprāt gribētu, lai eh, jūsu darbinieki pārbaudītu arī digitālo programmu un uh, arī to, kā varētu pārvarēt šo dzimumu atšķirību. Jūs daudz ļoti interesantus tematus pieminējāt, un es piekrītu arī daudziem jautājumiem, ko uzdev kolēģi, un ar lieti interesi uzklausīšu jūs atbildes uz kolēģi jautājumiem, bet īpaši vēlos izcelt jautājumu par jauninājumiem un pētniecību. Uh, Jūs runājat par to, ka komisija likumdošanas projektu par astoto pētniecības ietvaru programmu iesniegs līdz gada beigām. Kā arī par to, kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas var būt par pamatu šai jaunajai programmai. Mēs uzklausījām projektu, ko Gan Kjangs kundze. Uh, mums prezentēja. Tas arī ir pamats programmai par pētniecību un inovācijām. Ir nepieciešama programma tirgumu un arī zinātības sabiedrībām. Gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja, kādus aspektus jūs īpaši izcēlat, vai jūs atbaldīsiet mūsu šos. IKT tirgus vai īpaši uh, uzsvaru liksiet uz zinātību un kā varētu laboratorijas un universitātes apvienot vai arī tehnoloģiskos uzņēmumus, kas tad būtu nu, galvenais šajā uh, visā ķēdē. Paldies! Thank you, Chair, and thank you. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisārs kundze, ka ieradāties un ka jūs uh, mums izklāstījāt savu darbu. Mans jautājums uh, atsaucas uz uh, Trezes Madurēlu kundz teikto par astoto pamatprogrammu. Šobrīd parlamentā mēs sākam darbu pie šīs pamatprogrammas un pie nākotnes pētniecības un attīstības programmām. Ir arī pieņemta zaļā grāmata un sāktas ārējās sabiedriskās konsultācijas un pirmās uh, diskusijas eh, iesaka veidot vienkāršāku programmu ar mazāk instrumentiem. Un eh, komisārs kundze, jūs jau uzsvērāt, ka IKT tehnoloģijas var izmantot dažādās jomās, arī 8. pamatprogrammā, bet eh, bieži vien ir vajadzīga arī papildu pētniecība jaunajās nozarēs. Ņemot to visu vērā, es gribētu pajautāt, kāds ir jūsu viedoklis. Jūs teicāt, ka joprojām diskusijas ir agrīnijā statu, stadijā, bet kā jūs vērtējat IKT sektoru? Vai tas ir tā, kā tas tagad ir 7. pamatprogrammā noteikts, kā tehnoloģija, kas dod iespēju darīt lietas dažādās jomās, kā veselība, klimata pārmaiņas, enerģētika? vai tomēr savādāk? Varbūt jūs varētu dalīties savās pārdomās par šo te astotās pamatprogrammas sagatavošanu. Paldies! Kolēģis Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī komisārs kundze par to, ka viņa piedalās mūsu sēdē un arī par viņas teikto. Tagad par kibernoziegumiem. Es dzirdēju, ka tiks veidota jauna institūcija kiberdrošībai un lai apkarotu kibernoziedzību. Pirms neilga laika tika uh, izveidota organizācija NISA, uh, un kādēļ tad šis uzdevums nevarētu piekrist šai organizācijai, jo tāds jau bija, nu, kā lai saka, mērķis, kādēļ to dibināja, un tagad mums ir nepieciešama kiberdrošība, tādēļ, ka notiek šie kibernoziegumi, bet mēs taču varētu jau izmantot pastāvošu ES aģentu. Uh, De Angelis. Tagad De Angelis kungs. Grazie, prezident. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies komisārs kundzei par viņas teikto. Un uh, uzreiz uzdošu arī man jautājumu. No nu, pirmā jautājuma, ko gribēju uzdot, to jau uh, kolēģis Van Nistelrojas uzdeva. Tas bija jautājums par Galileo, tādēļ neatkārtošu to. Tagad otrs jautājums. Jūs izteicāt priekšlikums par pieju stikla šķiedras optiskajiem tīkliem un pieminējāt noteikts regulējumu veidus. Ir valstis, eh, par kurām runājot, var konstatēt, ka viņas ir ļoti tālu, un arī dažādi pieeja ir eh, dalība valstīs. Tādēļ šo noteikumu koherence varētu būt apdraudēta, kā arī tarifu koherence. Runājot par 2009. gadu, tas uh, toreiz būtu novedis pie tā, ka mobilā, uh, respektīvi, uh, telefons vai izmantot mobilā telefonu varētu nebūt tik ļoti dārgi, un uh, jaunākajiem noteikumiem tikai 24 uh, valstis tos ir atbalstījušas. Uh, ir kavējumi gan izmantotājiem, gan arī eh, attiecībā uz piedāvātājiem. Ir, eh, ir kavējumi. Respektīvi, nu man ir jāsaka, ka nevajadzētu pieļaut šādus eh, izkropļojumus komunikāciju tirko komunikāciju tirgus eh, ļoti ātri attīstās, izmantojot optiskās šķiedras, un vai komisija nevarētu izmantot uh, savas kompetenci, lai uh, radītu saistošas noteikums digitālajā tirgu. Paldies! Gutieres Gutines kundze. Muchas gracias. Jā, paldies. Paldies, komisārs kundze. Es ļoti uh, precīzi esmu skatījusies uz šo jautājumu risināšanu, bet šīs uh, innovatīvās partnerības informācijas sabiedrībai rada bažas, lai arī tas man ļoti interesē. Katreiz, kad ierodos sēdēs un ļoti uz, uzmanīgi uh, uzklausu šos jautājumus, jo tie man interesē arī saistībā ar manu iepriekšējo darbu. Uh, Bet, nu, katrā gadījumā es redzu, ka ir ļoti liels atšķirības. Tiek runāts par tehniskiem noteikumiem, modalitātēm, bet te tiek runāts par to, kā tehnika var tuvināt cilvēkiem, un reti tiek runāts par saturu. Vakar diskutēju ar viens slimnīcu. Personāls būtu interesēts tādu starptautisku apmācības kursu uh, medmāsām organizēt, jo cilvēku resursi jāatbalsta ar inovācijām. Tās ir ļoti plašas. Uh, un vajadzētu spēt uh, ārstēt uh, slimniekus, izmantojot e-health uh, pakalpojumus, bet nevarēja konstatēt, kur tad šīs innovatīvās partnerības tiktu pielietotas, un mums vajadzētu visu šīs tehnoloģijas izmantot, kādas ir, un tehnoloģijas daudz ātrāk attīstās Nee, ist nicht da. Frau Herzog ist dann die nächste. Hercogs kundze nākošais. Thank you, Chairman. Uh, Commissioner, it's good to see you. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs esat viena no visaktīvākajām komisārēm. Jūs esat pierādījusi, ka sievietes patiešām var būt digitālas. Man būtu divi jautājumi. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties par to, ka Ungārijas prezidentūra ir ļoti labi strādājusi pie digitālās darba kārtības. Lielas paldies, ka jūs arī ļāvāt uh, šai darbībai būtu tik efektīvai. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk piestrādāt pie sieviešu darba kārtības. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir par mākoņu datošanu. Tad, kad mēs runājam par mākoņu datošanu Eiropā, mēs bieži pieminam tiesību aktus. Mēs domājam par saturu, bet mēs ļoti reti apspriežam vajadzīgo infrastruktūru. Kādas būs, būtu jūsu domas par infrastruktūru, kāda ir nepieciešama Eiropas Savienībā Eiropiešiem un uh, kādai tai vajadzētu izskatīties nākotnē. Otrs jautājums. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par digitālās darba kārtības pielietojumu. Piemēram, platjoslas uh, interneta nekonvencionālā formata, es domāju, satelītu Bet, ja ir runa par šo darbu kārtību, tad īpaši vajadzētu domāt par viegli ievainojumām grupām, par sievietēm, par vecākgadījumā ļaužiem un arī par MVU. Tad, kad notika uzbrukums Eiropas parlamentā kiber uzbrukumam, man šķita, ka vajadzētu ātrāk rīkoties šajā jomā. Un kāds būtu jūsu viedoklis šajā jautājumā? Kalfinu kungs. Much, uh, Paldies, Komisāras kundze, jūs pieminējāt, ka jūsu darba kārtībā ir stratēģijas izstrāde kiberdrošībai. Tas man lika justies optimistiski, jo pagājušo gadu laikā es eh, biju zaudējis savu optimismu. Jūtos pesimists tāpēc, ka neviens nevēlējās uzņemties atbildību par šiem jautājumiem. Mēs šeit varētu pieminēt eh, tūkstošiem piemēru, kad ir notikuši kiberuzbrukumi. Te ir runa par kibernoziedzību un tā tālāk. Jūs pieminējāt, kā jūs eh, gatavojat, jūs plānojat veidot eh, kiberdrošības stratēģiju. Kurš komisijā būs par to atbildīgs? Vai jūs būsiet par to atbildīga? Ja tā būs, tad es to noteikti ļoti atbalstīšu, jo Runājot par kiberdrošību, es uzskatu, ka šeit ir vajadzīga ļoti liela koordinācija. Nākošais jautājums - mākoņu datošana. Es uzskatu, ka jums noteikti vajadzētu veidot konsultācijas un nodrošināt šīs stratēģijas izrādi līdz 2012. gadam. Tā kā mēs zinām, ka tiesību aktos tiks izdarītas izmaiņas, tad tas nozīmē, ka Eiropas Savienība būs gatava ieviest mākoņu datošanu divu gadu laikā, pēc diviem gadiem. Diez vai tas notiks ātrāk. Varbūt ir kādi citi steidzami pasākumi jūsuprāt, ko mēs varētu ieviest, lai mākoņu datošana mm, kļūtu par realitāti daudz ātrāk. Hokmarka kungs. Paldies! Es izteikšos ļoti īsi. Varbūt komisāre varētu paust mums savu viedokli par to, kā Eiropa tiek galā ar attīstības ātrumu globālā līmenī, kā mēs tiekam galā globālajā konkurencē, kā mēs spējam būt konkurētspējīgi um, attiecībā uz citām uh, pasaules daļām. Man ir pavisam vienkārši jautājums. Komisārai došu vārdu, jo viņai ir jāatbild uz daudziem dažādiem jautājumiem. Paldies, priekšādātāji! Sākšu ar pēdējo jautājumu, ko uzdeva Hokmārka kungs. Šķiet, ka tas ir viens visvienkāršākais jautājums, bet tajā pašā laikā arī viss sarežģītākais. Pirmkārt, tagad runāšu diplomātiski. Mēs nevienmēr apzināmies to, ka mēs esam vieni paši, ka mums ir laiks, ka mēs varēsim visu attīstīt, ka mēs par to padomāsim tā tālāk. Protams, ir ļoti labi, ja jūs veltāt daudz laika kādam jautājumam, bet bieži vien šī laika nemaz nav. Man šķiet, ka Gunārs savu jautājumu uzdeva tieši šādā veidā. Mēs labi apzināmies, ka pašlaik Situācija ir tāda, ka tālie austrumi ir daudz aktīvāki. Šeit nav runa tikai par uh, aparatūras ražošanu, šīs jaunās attīstības uh, uzturēšanai. Te ir runa arī par akadēmiskām programmām, lai ražotu IKT inženierus. Tie tiek ražoti pat viens miljons gadā Pat ja ne visi no viņiem aktīvi darbosies šajā jomā, es varu apgalvot, ka šāds skaidrs, salīdzinām ar Eiropu, tad, eh, nu, Eiropa te ir tāda, tāda kā rota no ūdens spaiņa, ja mēs visus šos ciparus saliekam kopā. Mums ir jāatcerās, ka te ir runa ne tikai par lielu konkurentu, bet arī par visiem šiem cilvēkiem, kas noteikti nākotnē uzņemsies darbu šajā jomā. Un tad, kad mēs runājam par Eiropas nākotni, tad, manuprāt, mums nav laika ieguldīt šeit daudz pūliņu tādās stratēģijās, kur ik viens būtu iesaistīts, kur visi būtu viensprātis. Ja mēs vēlamies šo spēli spēlēt, un es gribētu teikt, ka mēs esam to ne tikai nopelnījuši, bet mums ir obligāti tajā jāpiedalās, tad mums ir jārīkojas ātrāk. Tagad pieskaršos vairākiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Es pilnībā piekrītu attiecībā uz sieviešu jautājumu. Mums, protams, ir jārunā par Eiropu, ne tikai par pārējo pasauli. Mēs nevaram uh, pamest novārtā tik daudz talantīgu cilvēku. Taču tad, eh, ja sākums ir pārāk vēlu, tad, eh, diemžēl, nevar veikt uzlabojumus šajos kompetences trūkumos. Es piekrītu tam, ko teica Madurēlas un Hercogas kūdzes. Uh, Mums ir jāsāk rīkoties pēc iespējas ātrāk, un tieši tāpēc šī iniciatīva, ko ir uzsākušas eh, sievietes eh, no IKT pasaules, tad, tad veidot promitgadīgām meitenītēm, lai vienkārši sniegtu informāciju un nodrošinātu vajadzīgo pamatu, visas tehniskās zināšanas un tā tālāk. Jā, varbūt daudzas no meitenēm saka, ka tas man neder, bet ir svarīgi viņām teikt, ka eh, tam vajadzētu derēt, jo tas ir ļoti tuvu nākotnes sabiedrībai, bet tad ir jāsāk strādāt tiešām ļoti ātri, ir jābūt ļoti atvērtiem, ir jādomā par to, kādu izglītību šīs meitenes vēlāk izvēlēsies. Es uzskatu, ka ik viens cilvēks, ik viena būtne ir jāņem vērā Tieši tāda ir Eiropas nostādne šajā jomā. Tas ir pats eh, lielākais izaicinājums manā portfelī. Man ir saskarsme ar ļoti daudzām dažādām jomām. Es vēlētos šeit pieminēt arī Cecīliju Māmstrēmu, kas strādā pie kiberdrošības. Nu, iedomājoties, ja es vēlos nodrošināt, lai ik viens eiropietis eh, varētu darboties digitālajā pasaulē, ja es eh, sniedzu šīs konsultācijas un mēģinu panākt, lai visi Eiropieši digitalizētos, tad man uzreiz uzdod jautājumu, vai jūs varat nodrošināt mums kiberdrošību. Es nevēlos, lai mana rīcība tiktu apšaubīta, lai man neusticētos, un tieši te var iesaistīties Cecilija Māmstrēma, kas runā par kibernoziedzību un es savukārt eh, rūpējos par kiberdrošību. Mums ir jāsadarbojas pēc iespējas ciešāk. Šonadēļ ir paredzēts ļoti interesants pasākums Ungārijā, kur piedalīsies ministri, un mums pievienosies arī ASV kolēģis. Es ceru, ka ar šādu pieju mēs varēsim darīt visu iespējamo, lai sniegtu pēc iespējas vairāk pamata un lielāku saturu šajos jautājumos. Vai es varu nodrošināt simtprocentīgu drošību? Nē, tas nebūtu reāli, tas neatbilst uh, reālajai dzīvei. Bet ir jāatcerās, ka mums ir jācīnās par to, kas mums šobrīd liekas izaicinājums. Es ļoti labi saprotu, uh, ar ko saskārās parlaments un komisija pirms pāris nedēļām. Mēs esam interesanti pat tādi fascinējoši mērķu uzbrukumiem, un tieši tāpēc mums ir jābūt pēc iespējas pārliecinātākiem, ka drošības līmenis ir pietiekami augsts. Māros Sefkovičs un es panācām to, ka mēs varējām sanākt kopā. Liels paldies arī parlamenta priekšsēdētām, jo parlaments deva ļoti konstruktīvu ieguldījumu un nodrošināja to, lai mēs varētu apvienot visas tās lietas un daļas, kas šeit ir iesaistītas. Te ir runa par to, ka visas šīs institūcijas vajag apvienot, te nav runa par to, ka katras no šīm institūcijām ir sava karaliste, tad uh, hakeri vienkārši varēs par mums pasmaidīt. Enisa. Viņiem ir ļoti liela pieredze un zināšanas, un viņi arī atbalsta daudzas no mūsu aktivitātēm. Protams, ka ir jāaptver visa Eiropa. Dažās dalībvalstīs šis aptvērums ir ļoti labs, citas ir soli iepakaļ, bet mums noteikti ir jāizmanto šī pieredze un zināšanas, kādas piemīta Nisa un arī uh, labākajām dalībvalstīm. Eiropas Savienības un ASV darba grupā par uh, kibernoziegumiem un kiberdrošību darbojas ļoti labi Cecīlijas vadībā, un mēs arī cieši sekojam līdzi šīs grupas darbam. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu lieki kavēt laiku, diskutējot par to, kura portfelim tas īsti piekrīt. Es uzskatu, ka vajadzētu aizmirst par mūsu ego. Vēl viens jautājums, ko es vēlējos skaidri norādīt. Galileo ir ļoti interesants pasākums. Tas neietilps manā portfelī, mans kolēģis Antonio ir par to atbildīgs. Taču vēlētos izteikt vienu piezīmi, darīšu to personīgi. Vajadzētu izvairīties starp konfrontācijām attiecībā uz budžetu un jauno budžetu. Manuprāt, tas radīs tikai problēmas, un uh, šādus projektus tas noteikti neatbalstīs. Tagad atkal atgriezīšos savā a, atbildības sfērā. Esmu atbildīga par digitālo aģentu, a, darba kārtību. Pētniecība. Tas ir ļoti interesants jautājums, un daudz no jums tam pieskārās. Arī šeit es ļoti sadarbojos ar savām, savu kolēģi. Un lūdzu, nepārprotiet, visi mani kolēģi darbojas ļoti labi, bet es varu apgalvot, ka dažkārt starp mums ir arī cīņas. Jebkurā gadījumā mūsu pieeja ir vienāda attiecībā uz pētniecību, un mana kolēģe ļoti labi apzinās, ka IKT pētniecība ir jāiekļauj atsevišķā jomā. Te ir runa par pamatīgiem pētījumiem IKT. Ar šādiem pētījumiem mēs varētu radīt daudz jaunu iniciatīvu. Tātad runājot par pētniecību un astotās pētniecības pamatprogrammas izveidi, man eh, bija interesanta saruna šorīt ar eh, delegācijām un bija runa par to, kas tad šeit ir likts uz kārts. Gan pētniecības institūcijas, gan rūpniecības pārstāvji, gan arī tie, kas pēc, darbojas pēc visiem pilotu projektiem, visas šīs iesaistītās puses saka, ka ir jāizmanto astotās pēļniecības pamatprogrammas iespējas. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu iesaistīt arī Gunāra stratēģi attiecībā uz to, kas ir jādara Eiropā. Mums ir šeit jāuzņemās vadošā loma. Tas man liekas ļoti interesanti, bet tas, protams, ir arī man liels izaicinājums. Mums ir izcili pētnieki, Mums ir izcili novatoriski priekšlikumi un iniciatīvas. Šeit nav runa tikai par to, ka, mu, ka, ka iniciatīvas nenāk no Eiropas. Tā nebūtu nav. Mums ir izcili pētniecības institūti un iniciatīvas. Priekšādātāji jums arī vajadzētu būt lepnam, jo daudz no šiem institūtiem atrodas tieši jūsu valstī, bet ir jāatcerās, ka tas ir arī Eiropas panākums. Un tieši tas mums arī ir jādara, mums ir jāapvieno visi šie priekšlikumi. Mākoņdatošana tā ir viena no galvenajām prioritātēm pašlaik. Runājot no Eiropas pozīcijām, ir ļoti svarīgi virzīt uz priekšu mūsu mākoņdatošanas politiku, jo ātrāk tas tiks darīts, jo labāk. Citi jau ir aktīvi darbojušies šajā jomā. Mums nevajadzētu tikai nogaidīt un skatīties, ko dara citi. Investīcijas šajā jomā ir strateģiski ļoti nozīmīgas Eiropai. Šādā veidā mēs varētu uh, izmantot datus kā reālu preci. Pašlaik uh, lielākā daļa no institīvām nāk ā, no valstīm, kas nav Eiropā. Mums ir radikāli jārīkojas, lai tas mainītos. Tieši tāpēc esmu arī paziņojusi par konsultāciju sākšanu tuvākajās nedēļās. Uzskatu, ka tā ir viena no svarīga, svarīgākajām prioritātēm. Es ceru, ka saņemšu arī jūsu atbalstu, vismaz man tā šķita, uzklausot jūsu jautājumus. Būs ļoti interesanti runāt par šīs politikas saturu, bet mums ir noteikti jārunā par to, un mēs nedrīkstam gaidīt līdz tiks atrisināti citi jautājumi viesabonēšana. Visi piekrīt, ka uh, viesabonēšanas pamatnoteikumi ir pasargājuši patērētājus no pārliecīgām izmaksām. Bet uh, te ir runa arī par datu jomas attīstību. Diemžēl mēs neesam nodrošinājuši vajadzīgo konkurenci mazumtirdzniecības cenu samazināšanai. Es nevaru šeit runāt pretī komisijas lēmumiem. Es uzskatu, ka ir vajadzīga tāda kā hibrīda pieeja. Tas izklausās pēc brīnuma, bet eh, tas tā ietvertu gan tādus struktūrētus elementus, kas pasargātu patērētājus un kas arī stabili darbotos nākotnē. Tagad es mazliet vairāk vēlētos eh, paskaidrot eh, savu darbību. Esmu uzaicinājusi pie manis eh, telekomunikāciju uzņēmumu vadītājus un arī citus, kas aktīvi darbojas šajā jomā. Šajā pašā pasākumā es uzaicināju arī pārēdz uzņēmumu vadītājus un satura nodrošinātāju vadītājas, pat Stīvs Džobs piedalījās sadāksmē mm, attālināti kā telekonferencē, jo viņa ārsneļā viņam ceļot. Mēs eh, runājām ar šiem cilvēkiem, un es centos viņus pārliecināt, ka novatoriska pieeja ir pats svarīgākais, un vajadzētu pierādīt eh, šo radošo garu. Ja jūs savā nozarē, savā grupā spēsiet pierādīt, ka varat paveikt šo darbu, tad es par to tikai priecāšos. Mani neinteresē jūsu vadītāja spējas, es neuzraudzīšu jūsu darbību. Mēs nolēmām, ka pašlaik būtu svarīgi nodrošināt četru darba grupu darbu. Vienas darba grupas vadītājs ir Deutsche Telekom vadītājs, tad ir Lēvīgungs, Vivendi vadītājs, pat arī ražotāju darba grupas vadītājs. Viņi visi man solīja, ka darīs visu iespējamo šī perioda laikā, lai sagatavotu attiecīgus priekšlikumus. Tāpat arī tika atzīts tas, ka radošais gars ir patiešām vajadzīgs un ir jāpārveido mūsu domāšana. Ja to nevarēs panākt, tad es eh, noteikti rīkošos un uzņemšos vadību. Taču es uzskatu, ka runājot par šiem jautājumiem un runājot par Eiropas stratēģiju šajā jomā, mums pirmkārt, pirmkārtām vajadzētu likt šiem uzņēmējiem saprast, ka viņiem ir jāuzņemas atbildība. Elektroniskais paraksts un Eiropas apņemšanās rezolūcijas. Priekšēdātājs ņēmusi vērā šīs rezolūcijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jānodrošina elektronisko pakalpojumu drošība. Te ir runa par pārobežu sadarbību, par e-parakstu izmantošanas iespēju arī citās valstīs. Es noteikti gatavošu priekšlikumu un uh, tas noteikti sastādīs daļu no digitālā vienotā tirgus aktā. Esmu apņēmusies un arī mani dienesti ir apņēmušies nodrošināt šos jautājumus, jo tie ir patiešām būtiski lai nodriešinātu sabiedrības uzticēšanos vienotajam tirgum. Mišelam Barņē es jau esmu teikusi, ka esmu viņa pusē, bet eh, šis darbs iet divos virzienos. Rezultāti ir jānodrošina abām pusēm. Es pieskaršos arī intelektuālā īpašuma tiesībām, jo šis jautājums arī ir jāatrisina pretējā gadījumā, mēs nevaram nodrošināt darbu Es patiešām esmu apņēmusies sasniegt rezultātus. Ja runa par Eiropēnu, jūs noteikti zināt arī par kola komisiju, mums ir jāatrisne šie jautājumi. Ja mēs runāsim tikai par uh, pirātiem, tad mēs noteikti neatradīsim tās atbildes, kādas mums ir vajadzīgas. Pārskatītās telekom komunikāciju paketes īstenošana. Es jau teicu, ka es nekavēšos sākt pārkāpumu procedūras, ja uzskatīšu, ka tās ir pamatotas. Es patiešām nebaidos no šāda veida rīcības. Par viesabunēšanu es jau runāju, tāpat arī par mākoņu datošanu. Pieminēju arī 13. jūliju. Tas arī būtu viss. Paldies! Sirsnīgs paldies par ļoti apjomīgo informāciju un arī par laiku, ko veltījāt. Sirsnīgs paldies! Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts un Mēs noteikti tiksimies gan nākošo nedēļu, gan mēnešu laikā, un mēs pievērsīsimies nākošajam darba kārtības punktam, proti Eiropas Savienības 7. pētniecības tehnoloģija attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammas starposmu novērtējums. Un, darf, uh, zunächst, das... un sākumā došu uh, vārdu kolēģim Odī, kas ir referents. Merci. Paldies! Paldies, priekšstādātāja kungs! Par um, šo dosie runājot, mēs tagad uh, diskutējam grozījums. Balsojums uh, notiks rīt. Es atgādināšu, ka komisija uh, ar novēlošanos ir 2011. Uh, uh, gada februārī darījusi zinām savu paziņojumu Parlaments uh, tomēr šo liederīgo ziņojumu ir izstrādājis, uh, lai arī uh, termiņu plāns ir bijis ļoti uh, uh cieši. Pateicos uh, Suzanai Henfērai un Garo kungam, kā arī Alfredo Sūzai, Elizabei Vantāno un Tifanī Grolī. Ļoti ātri bija 308 grozījumi. Mēs piedāvājam visām politiskām grupām septiņus eh, dažādus kompromisus. Pamatgrozījumi ir par eh, vienkāršošanu, teritoriālā principa ievērošanu, pētniecībā sieviešu iesaist MVU aizsardzību, pie tā vēl atgriezīšos, kā arī par uh, mērķiem, kas eh, definēti eh, Eiropas 2020. gada stratēģijā un inovācijām. Strādājam pie visiem jautājumiem un ēnu referentiem. Pateicos Britai Tomsonai, Lēnai Ekai, Lambertam, Marisem Matjas un citiem. Mēs esam 30 grozījumu kompromisus izstrādājuši. 17 no tiem atbalsta četras politiskās grupas un pārējos atbalsta trīs grupas. Uh, Viens kompromiss tika noraidīts, tas ir par aizsardzību un uh, kompromisi. Numur četri pozitīvi esam novērtējuši Eiropas uh, iniciatīvas uh, labāk nekā sākotnējā dokumentā un gribētu teikt, ka Eiropas vērtība vēl nebija pietiekami izsvērta, un to tagad esam darījuši. Esam daudz grozījums uh, iesnieguši par vienkāršošanu. Marija Kavallo Karvalā ir ļoti būtiski strādājusi apvienojot uh, šo gribu uh, sasniegt vienkāršošanu un konkrēti arī uh, salīdzinājumā ar bijušo pozīciju 16. grozījums aizvieto teritoriālā principa izmantošanu. To bija sarežģīti sastādīt. Doma ir labāku koherence saņemt starp EPP KLP un kohēziju, proti par septīto ietvaru programmu runājot, un mēs gribētu plašāk dalību valstu iesaisti, kas līdz šim nepietiekami iesaistās pretniecības fondu izveidē. Un mēs gribētu attīstīt infrastruktūras. 17. kompromiss ir par sieviešu iesaisti un tad arī problēma, kas ir saistīta ar aizsardzību. Es esmu sastādījis jauna paragrāfu par šo ideju, ka brīdis, acīm redzot, ir pienācis, lai redzētu, kā ES līmenī mēs varētu finansēt pētniecību aizsardzības jomā. Un liekas, kas saskaņā ar dažu ekspertu teikto, uh, Mēs um, esam atpalikuši, jo aizsardzība pētniecības jomā ir ļoti dārga. Un šajā uh, kontekstā, kad ir maz uh, valsts līdzekļi, vai nevajadzētu apvienot uh, priekšrocības uh, pētniecības fondiem aizsardzības jomā. Dažas valstis to dara divpusēji, piemēram, uh, mans pārstāvētā valsts ar apvienoto karalisti. Un jautājums, ko gribu uzdot parlamentam, ir. Uh, jāzina, vai nav pienācis brīdis, kad ar to juridisko bāzi, uz kur balstamies ziņojumā, proti balstoties uz Eiropas aizsardzības aģentūru, mums varētu būt sākums pētniecības fonda izveidē. Nu, varbūt ne fonda, bet, nu, katrā gadījumā pētniecības politika veidot aizsardzības joņā, ko finansēt Eiropas līmenī un kas atbalstītu mūsu aizsardzības rūpniecību. Ir dažādi teksti, kas ir bijuši piedāvāti no Kastījo kundas puses, Madurela kundas puses. Un gribētu uzklausīt jūsu viedokļus, vai jā vai nē parlaments var rast vairākumu, lai šādu signālu dotu Eiropas komisijai. Man liekas, es gribētu nu nedaudz uzsvērt šo punktu. Man liekas, ka ir pienācis brīdis, lai mēs varētu šos signālus uh, skaidri izteikt. Nu, ne tikai rītdienai, bet arī eh, skraugoties uz plenārsēdi, mēs varbūt varētu rast tādu eh, redakciju, kas uh, būtu pieņemama visām politiskām grupām. Tā priekšstādātāja kungs norunājot nu, par 29 kompromisiem, kas ir piedāvāti balsojumam mūsu komitejai rītdienai. Paldies! Un tagad kā pirmiem došu vārdu Cukālas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribētu izteikties, lai pateiktos mūsu kolēģim Odī par lieliski paveikto darbu šajā ziņojumā. Gribētu viņu arī apsveikt. Viņš tiešām ir labi pastrādājis un strādājis pie grozījumiem, tos cenšoties apkopot un izstrādājis ļoti labs kompromiss priekšlikums. Tagad par pašu šo tematu. Tas tiešām ir eh, ļoti nopietns eh, teksts par nopietnu tematu, un gribēju atsaukties arī uz to, ko teica Krūzes kundze. Pētniecība un zinātne ir svarīgi jautājumi, un arī vienkāršošana jau tik pieminēta. Uh, Tie ir jautājumi, pie kuriem Eiropas Savienībai būtu jāstrādā, bet neesmu īpaši um, optimistisks, domājot šeit par 2020. gada mērķiem, raugoties uz uh, pieejamiem datiem. Neizskatās, ka Eiropas Savienībai būtu iespēja tikt galā ar šiem globāliem izaicinājumiem. Tas ir izaicinājums tiešām, kas ir mūsu priekšā, jo zinātne arī ir globāla kļuvusi un ir dažādi satīklojumi. Un valstīm vienkārši ir jāpakļaujas šim procesam. Ir um, publicēts uh, ļoti svarīgs pētījums, uh, kurā tiek parādīts, cik svarīgi ir tīkli, zināšanu tīkli, un ir globāla zinātnieku pasaule šobrīd. Un uh, runājot par uh, pētniecības līdzekļiem, tas ir 1,1 miljons. Pēdējos gados ir bijis pieaugums - 25 tūkstoši 000 Uh, zinātnisko žurnālu iznāk tūkstošiem rakstu tiek publicēti, un uh, pārsvarā tie ir ASV zinātnieki, kas tādus publicē, un 35% no rakstiem uh, ir kopdarba radīti. Un jaunatiesības valstis, kas tika minētas iepriekš, tur tiešām mēs redzam, uh, ka aktivitātes ir samazinājušās kopš 86. gada ASV ir uh, samazinājies publikācijas skaits par uh, piekdaļu un arī Japānā un Krievijā strādājošo zinātnieku publikāciju apjoms ir samazinājies un arī Eiropas Savienībā investīcijas nemaz nav tik liels, bet gribētu norādīt uz to, ka par 20% tomēr ir bijis pieaugums. Un ir mērķis uh, finansējumu palielināt līdz 5% no IKP. Krūskundze arī uzsvēra, cik svarīgs ir šis temats. 2007. gadā Eh, tūkstošiem inženieru saņēma um, diplomas arī Indijā. Ļoti aktīvi notiek šeit darbība, un tāpēc ļoti steidzam būtu jāveic pasākumi, jo pētniecību mēs nevaram eh, vienkārši atstāt tukšām runām. Te ir jāpanāk tāda patiesa attīstība, un uh, Mums ir ar tī jāiestājas par vienkāršošanu. Bet mums ir vajadzīga ne tikai attīstība, bet pat revolūcija, jo tikai tādējādi mēs varēsim pietiekami spēcīgi attīstīties, lai zinātnieki varētu atbrīvoties no uh, birokrātijas uh, sloga un uh, izmantot savu enerģiju darbam. Paldies, tagad Matijas kundze, lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também pedi apenas a. Priekšsēdētāja kungs, es arī gribētu izteikties un tikai lai pateiktos Odī kungam jo viņš tiešām pielika milzīgas pūles, lai apkopotu dažādos viedokļus, kas eh, tika pausti, kad mēs diskutējām par šo ziņojumu. Gribētu viņam pateikties arī par to, ka viņš eh, pielika šīs pūles un eh, savu darbu darīja. Es domāju, ka mēs varējām panākt labus kompromisus. Šādā veidā mēs varēsim panākt progresu un tādējādi esam atrisinājuši būtiskākās problēmas. Protams, viedokļi joprojām ir atšķirīgi daudzos jautājumos, tas skaidri parādās, bet es uh, gribētu vēlreiz uzsvērt, ka kompromiss tieši parāda, ka ir daudzveidība. Tā pašā laikā tie ir tādi saskaņoti un o, uh, saskaņojums grozījums esam arī apkopojuši. Tāpēc gribētu pateikties Odī kungam, ka viņš arī pieņēma manus grozījumus, un tie tagad ir iekļauti kompromisos. Sākumā man bija iespējas, ka šeit mans grozījums pilnībā netiek iekļauts šajā tā attiecīgajā kompromisā kur bija runa par pētnieku situāciju, zinātnieku situāciju, bet šajā tekstā, ko viņš iesniedza to. Es redzu, ka tas ir iekļauts, un tāpēc paldies viņam par to, ka viņš šo manu grozījumu iekļāva. Aizsardzības joma ir tā, kurā mēs neesam viensprātis, jo tur ir pastāv dažādi viedokļi, bet es domāju, ka šeit vēl līdz rītdienai būs eh, jācenšas rast eh, kopīgs formulējums. Uh, to arī darīsim, bet uh, gribētu arī pozitīvi raudzīties uz šiem izaicinājumiem. Es domāju, ka mēs uh, radīsim kopīgu nostāju. Paldies tagad Ekas kundze. Paldies priekšsādātāji. Un paldies, Odī kungs, arī jums par lielisku paveikto darbu. Jūs ļoti aktīvs bijāt uh, un atvērts sadarbībai bet dažas jautājuma zīmes vēl. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par to, ka rūpniecībai būtu jātālinās no pētniecības projektiem. Mēs nerunājam tikai par MVU. Ja mēs raugāmies uz procentiem pēdējās trijās pamatprogrammās, tad uh, rūpniecības iesaist šeit ir samazinājušies, un tā ir milzīga konkurētspējas problēma. Un es arī nedaudz vilcinos atbalstīt jūsu formulējumu par teritoriālo pētniecību. Varbūt, ka tā ir valodas problēma. Tātad, ka uh, pētniecības programmām uh, Un politikai vajadzētu būt teritoriālai, lai būtu līdzvērtīgs finansējums starp dažādām universitātēm. Es domāju, ka izcilība ir svarīga, ja mēs runājam par Eiropas projektiem, un to taču mēs vēlamies sasniegt. Un trešais punkts, kur es nedaudz vilcinos atbalstīt, ir aizsardzības jautājums. Es neatbalstu ka mēs atvērtu jaunu jomu aizsardzības pētījumiem. Šeit ir tik lielas uh, saiknes ar nacionālajām lietām, ir dažādi viedokļi dalībvalstīs par aizsardzības uh, jautājumiem un aizsardzības sistēmām, un ir tik daudz citu jomu, kurās eh, var sasniegt Eiropas pievienoto vērtību, tad varbūt varētu koncentrēties uz tām un tās uzlabot tā vietā, lai pievērstos jaunai jomai, kura personīgi, manuprāt, tā ir tīri nacionāla lieta. Paldies! Frau Kollegin Ford. Fordas kundze, lūdzu. Um, thank you. Paldies. Es eh, vēlreiz vēlētos pateikties eh, referentei, kas ir patiešām ļoti smagi strādājusi un eh, ir ievērojusi šo ļoti strikto laika grafiku. Paldies arī personālam, kas ļāva tik ātri tikt galā ar šo jautājumu. Personīgi es vēlējos teikt, ka labprāt būtu parakstījusies zem daudziem no šiem grozījumiem. Uh, Es ceru, ka atgriežoties no Strasbūras, jūs uh, tagad arī saprotat, ka es būtu gribējis parakstīt šos grozījumus, bet tas varbūt nav tik svarīgi. Ir svarīgi, ka gatavojot šo ziņojumu, mums uh, ir izdevies nonākt pie vienprātības. Dažkārt šķiet tie ir tikai tādi kā strīdēšanās par valodas jautājumiem. Varbūt mēs varējām šeit kaut ko nedaudz uzlabot. Runājot par dažiem kompromisiem, Es runāšu par pieciem, ja man ļaus, nu es sešiem. Man it īpaši patika 27. grozījums, kur bija runāts par kvantitatīvu lēcienu vienkāršošanā. Tas noteikti ir vajadzīgs šāds lēciens. Bet eh, ir arī daži grozījumi, kur man rodas bažas. Pirmais grozījums runā par līdzfinansējumu. Līdzfinansējuma palielināšana noteikti būtu adekvāta dažos projektos, bet citos varbūt tas nemaz nav vajadzīgs. Varbūt mēs varētu šeit pievienot vārdus, kur nepieciešams. Ne visur šāds līdzfinansējums ir vajadzīgs. Mums varētu rasties pat grūtības ar šādu līdzfinansējumu. Varbūt ir par vēlu iekļaut eh, kompromisā šos vārdus. Uh, Ja es balsošu pret, tad es ceru, ka jūs sapratīsiet. Man šķiet, ka šāda līdzfinansējuma pieprasīšana var radīt problēmas. Dažās vietās mēs runājam par finansējuma palielināšanu, nenosakot, no kurienes tačos finanšu līdzekļus mēs varētu ņemt. Es it kā no vienas puses ļoti atbalstu investīciju palielināšanu pētniecības nozarē, bet es domāju, ka mums vajadzētu konkrēti norādīt, no kurienes tad šie finanšu līdzekļi nāks. Tieši tāpēc es nevarēšu atbalstīt 26. grozījumu, kur runa par finansējuma summas dubultošanu. Ja mēs nevarēsim pateikt, no kurienes šī nauda nāks, tad es domāju, ka mums neviens neticēs. Ja ir tā tāda, ka sarunu vešanas taktika, tad es to varētu saprast, bet es domāju, ka mēs būtu ticamāki, ja mēs pateiktu, no kurienes ņemt šo naudu. Uh, Par devīto grozījumu runājot, es domāju, ka te ir daudz darba paveikts. Te ir runa par septīto pamatpētniecības eh, programmu. Ja te būtu runa par septīto pamatpētniecības programmu, ka no turienes tiek ņemta līdzekļi, tad es noteikti to varētu atbalstīt, bet vienkārši palielināt finanšu līdzekļus tas man īsti nepatīk. Nākamajā grozījumā runāts par pētniecības infrastruktūru. Varbūt tas ir tāds lingvistisks jautājums, bet eh, pašreizējā redakcijā var saprast, ka septītās pamata programmas eh, līdzekļus vajadzētu izmantot infrastruktūrai, piemēram, pētniecības laboratoriju būvniecībai. Manuprāt, šo naudu vajadzētu drīzāk izlietot zinātnē, pētniecībai. Un ja eh, šāda infrastruktūra ir nepieciešamība, tad, nepieciešama, tad to vajadzētu ņemt no struktūra fondiem. Es nevēlētos eh, šeit izmantot septīto pamatprogrammu infrastruktūrai. Uh, Nākamais komentārs 11. Eh, eh, grozījums. Tas ir izcils grozījums daudzajādā ziņā, bet te runa par kopīgas sistēmas izveidi, lai izvērtētu karjeras iespējas un universitāšu darba rezultātus. Nāsmu īsti pārliecināta, ko ar šo grozījumu vēlamies panākt. Mums jau ir partneru pārbaudes, notiek arī partneru pārbaudes eh, globālā līmenī. Vai tiešām mēs vēlamies šeit eh, iekļaut eh, pārbaudes tikai Eiropas līmenī? Es īsti nezinu, vai ir vajadzīga šāda Eiropas pētniecības izvērtēšanas sistēma. Es domāju, ka šos vārdus vajadzētu izdalīt un balsot par tiem atsevišķi, bet varbūt mēs varētu vēl līdz plenārsēdē par to apspriesties. Madurelas kundze. Sí. Nav decía, ka jo quería felicitar al ponente. Jā, es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un ēnu referentē. Es nevarēju uh, gluži laikā ierasties uh, sēdes sākumā, bet nu pārsvēlēt par tiem grozījumiem, ko es pati iesniedzu jo tie jau tagad ir arī eh, daļai kompromiss grozījumi, par kuriem runāja referents. Jā, Odeikungs. Šajā komitejā mēs eh, diskutējām par vienkāršošanas jautājumu. Mēs esam sastādījuši arī tādu ļoti nozīmīgu e, ziņojumu, karvalju ziņojumu. Tas bija ļoti pilnīgs. Bet es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi par šo jautājumu vēl runāt un vajadzētu izsvērt visas iespējas, kādas ir. Lai izsmeltu septītās PP iespējas. Zinātnieki, MVU pārstāvi domā, ka tā ir viena no lielajām problēmām septītajā PP. Tā tad jārunā par šo jautājumu šajā ziņojumā. Esmu gandrīti, ka referents tam piekrīt un ka mēs varējām formulēt kompromisu. Es esmu iestājies vēl vienu kompromisu priekšlikumu. Šeit tiek runāts par personāla pieaugumu pētniecības jomā. Vajadzētu paaugstināt zinātnieku kvotus tūkstoši iedzīvotājiet un arī sieviešu lomu. Bija jau progress, un tas 7. pp, bet ekspertu grupas norāda uz to, ka mēs vēl neesam sasnieguši mūsu mērķus, un tādēļ es varu piekrist tikai visiem tiem, kas saka, ka sievietēm vajadzētu plašāk tikt pārstāvētām projektu dzīves ciklā. Ir labi, ka mēs varam, varējām izstrādāt kompromisu. Un tagad par referenta priekšlikumu. Tās ietver savī to, ka jābūt teritoriālai pieejai pētniecības projektiem un darbam. Mēs esam bieži par to diskutējuši. Mums nevajadzētu atteikties no izcilības principa, bet ar mūsu politisko lēmumu vajadzētu dot pienesumu, lai pēc iespējas labāk mēs varētu izlīdzināt tās atšķirības, kādas ir starp dažādiem uh, reģioniem vai dzimumiem. Lai patiesi visiem būtu vienādas iespējas izcilībai. Un ja tas ir jūsu priekšlikums, tad tam piekrīt Odīkungs. Izlasot uh, ziņojumu, man likās, ka to varētu vēl, nu tā, plašāk izcelt. Runiet par vienu punktu, kurā ir sasniegts kompromiss, un to ļoti uzmanīgi, protams, lasīšu. Tad par aizsardzības politiku. Mans grozījums eh, drīzāk eh, bija attiecināts uz drošību, un tā kā 7. ietver programmā tas ir definēts. Bet es domāju, ka mēs varēsim vienoties par eh, šiem jautājumiem. Paldies! Karvaljo. Karvaljo kundze. Pavisam īsi. Vēlējos pateikties uh, mūsu kolēģei par uh, izcilo darbu, kas ir paveikts, un arī par veidu, kādu, kādā šis darbs tika veikts. Tad ļoti atvērta sadarbības metode. Lielas paldies arī par priekšlikumiem. Lielas paldies arī par to, ka Audi ir uh, pieģēvis vienkāršošanas paketi. Tāpat arī ir iekļautas vadlīnijas astotajai pamatprogrammai šajā ziņojumā. Ir ļoti svarīgi jau tagad norādīt, eh, kādai vajadzētu būt astotajai pamatprogrammai. Ir runa par budžetu. Esmu viena no tiem kolēģiem, kas parakstīja budžeta dubultošanas prasību. Mēs šeit nesakām, ka mēs vēlamies palielināt izdevumus. Ir jāatcerās, ka pētniecība ir daudz svarīgāka nekā citas politikas jomas, tieši tāpēc mēs aicinām palielināt budžetu pētniecībai nākamajā Eiropas Savienības budžetā. Esam sagatavojuši līdzīgu grozījumu, kādu gatavoja Sure komiteja attiecībā uz visu budžetu, un mēs uzskatām, ka mums ir jāpaskatās, kādu politikas jomu mēs varētu samazināt, lai kompensētu šo palielinājumu pētniecībai. Es zinu, ka citās komitejās kolēģi aicina to pašu darīt attiecībā uz citām politikas jomām, bet es uzskatu, ka mums būtu ļoti svarīgi noteikt, ka pētniecība ir ārkārtīgi būtiska Eiropai, un esmu ļoti priecīga, ka Odīkungs ir iekļāvis to savā kompromisa grozījumā. Paldies! So, dann darf ich... Jā, paldies. Tad uh, tagad vēlreiz došu vārdu Odīkungam, lūdzu. Euh, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlos pateikties kolēģiem, kas uzstājās, un īpaši politisko grupu uh, pārstāvjiem. Pavisam īsi daži vārdi. Domāju, ka Sukals kungam ir uh, taisnība katreiz vēršot mūsu uz. Uh, uzmanību uz apmācību un zinātnisko zināšanu apjomu. Tas ir ļoti būtiski, lai šī zināšana būtu izplatīta pa visu ES teritoriju. Tagad par teritorijām. Tas ir bijis slikti e, formulēts manā projektē, bet tā ideja, ka mēs varētu norādīt uz to, kā tas ir iespējas visā es, e, nu, tā nav Nobel e, prēmija, kur es varētu uzreiz saņemt. Ir nepieciešams, lai pētniecība būtu visā es teritorijā. Un uh, man žēl, ka reģionālā komiteja, kas grib dot atzinumu, tai nav bijis laika uh, paust savu viedokli. Un gribētu vēlreiz atsaukties uz reģionālo lietu komitejas pētījumu, kas atbalsta uh, partneriem reģionos. Un kompromiss, kas ir sastādīts, ka absolūti ir nepieciešams izcilību veicināt, bet tajā pašā laikā mums ir nepieciešama saikne starp infrastruktūru, kāda ir instalēta visā es teritorijā, un, protams, arī veicināt šo ekscelenci, kas ir eh, noteikums un rezolūcijas eh, pamats Jāatrod um, sabalansētību piedāvājumu starp uh, P, P un struktūra fondiem, kuri struktūra fondi var tikt iesaistīt un izmantot uh, kopā ar valstīm. Tagad par nākošo. Paldies, Matijas Kundze, par jūsu atbalstu. un par uh, pētniecības problēmiem, ne par aizsardzību pēc brīža tikai. Uh, Ekskundze par rūpniecību. Jā, jums ir taisnība. Mēs redzam, ka mūsu rūpniecība mm, nepietiekami piesaistās, un tad, kad tāda pamatņa koherences jautājums ir izsnāšanas starp dalību valstīm, rūpniecības pārstāvja ne es, lai optimizētu visu šo naudas plūsmu, kāda ir pētniecībā šī sadarbība jāveicina. Šajos sektoros sadarbība nepieciešams vajag labāku uh, valsts naudas izlietojumu pārstādos ļoti nozīmīgos jautājumos, nu, piemēram, lai atbalstītu mūsu rūpniecību. Tagad budžeta pārklāšanās ir dubultošanās. Daži izteica šo priekšlikumu. Nu jā, jautājums dažkārt ir vienkārši. Mēs zinām, ka mm, ir nepieciešami dubult līdzekļi, bet jautājums ir par to skatoties, kā starp PS e dalībvalstīm tas, kas mums ir uh, ietver programmā un tas, kas mums ir struktūra uh, līdzekļos, kā mēs varam koherenti izmantot šos uh, valsts fondus, lai būtu vairāk uh, Eiropas, jo laba Eiropas pētniecība ir jautājums par mūsu kontinentu konkurētspēju. Tātad jūs redzat, kāds ir nu, šīs domas par dubultošanu. Nu, vismaz uh, mums ir vajadzīgs koncepts, lai politiski diskutētu. Un tad noslēgumā aizsardzības jautājums. Es domāju, eksperti to jau ir teikuši, ka mums uh, nevajadzētu piedzīvot tādu situāciju, ka mūsu kontinents zaudē, jeb uh, strādā ar novēlošanos. Uh, par šo jautājumu salīdzinot ar mūsu rūpniecību, aizsardzības rūpniecību. Un balstoties uz uh, līguma juridisko bāzi, ideja būtu uzdot jautājumu, vai visā tajā pētniecībā, kas skar drošību, bet arī tie jautājumi, kas būtu interesanti uh, militārā vai nemilitārā izpratnē, sekojot uh, aizsardzības loģikai, vai nevajadzētu. Nu, vairāk tāda Eiropas uh, pārklājumu un redzēsim, kā būs iespējams balsot, kāda būs šie priekšlikumi. Mans priekšlikums ir diskutēt to, lai zinātu, vai jā vai nē, Eiropas parlaments spēja tādu signālu dot komisijai, lai komisija izteiktu priekšlikumus. Principi ir izteikti, es domāju, ka vajadzētu turpināt mūsu diskusijas par šo jautājumu. Nu, tas priekšsēdē kungs bija tas, ko es gribēju teikt par uh, kolēģi teikto. Un vēlreiz paldies. Jā, paldies. Paldies arī jums, Saudija kungs, par paveikto darbu, par sagatavošanos un rīt balsosim. Līdz ar to šodienas sēde ir pabeigta. Lūdzu, uh, ātri uh, atstāt zāli, jo pēc. Uh, Tam mēs gribam arī vēl koordinātoru sevi noturēt.